Eh, vabbè. Vai, ogni giorno la sua pena. Dear colleagues, good evening. I would like... Labdien, labvakar, kolēģi. Sāksim sanāksmi. Vispirms pieņemsim darba kārtību. Paldies. Man nav ne paziņojumu, ne atskaitas par sarunām Tāpēc varam pāriet pie mūsu ceturtā darba kārtības punkta. Jakobsona Vaidzekera ziņojums par valsts obligācijām nodrošinātiem vērtspapīriem. Ļoti svarīgs eh, jautājums, ļoti svarīgs komisijas priekšlikums. Mums jau bija ziņojuma prezentācija, grozījumi. Šobrīd mums ir jāizskata iesniegtie grozījumi. Tādu ir 197. Tāpēc lūkšu Jākabu Fanvaidzekaru, kurus arī gribu apsveikt, attiecībā uz viņu nākamo amatu, kas ir ļoti svarīgs. Mēs lepojamies, ka ekonomiski strādā daudz svarīgu cilvēku, kuri ieņem nozīmīgus amatus. Bet šobrīd jūs esat to šeit savā pašreizējā kapacitātē, kā Eiropas parlamenta deputāts un referents. Lūdzu, vārds jums! Paldies, paldies priekšsarētāji par šiem laipnajiem vārdiem! problēma, kuru mēs šodien apspriežam, izskatot grozījumus, ir grūta problēma. Tā ir saistīti ar to, kā rīkoties attiecībā uz šo saikni starp valsti un bankām. Iesniegto grozījumu skaits 197 un e, svītrošanas vai noraidīšanas grozījumu skaits ir liels Daži šie grozījumi nāca no kreisā spārna, citi no labā. Ir arī vērts atzīmēt, ka cilvēki, ar kuriem es runāju, norādīja, ka kaut arī viņi noraida e, šo priekšlikumu, viņiem īsti nav pārliecinošu alternatīvas par to, e, ko darīt ar šo saikni starp e, valsti un banku. Tad vēl ir ap 130 grozījumi, kas ir vērsti uz konstruktīvu dalību šī ziņojuma uzlabošanā. Ar prieku varu ziņot, ka pirmkārt ir ļoti daudz interesantu grozījumu, kas, manuprāt, sniedz pievienoto vērtību. Bet daudzās jomās veidojas arī vienprātība starp tiem, kuri iesniedz grozījumus. Un tur e, panākt šo vienprātību būs salīdzinoši viegli. Tur es neredzu lielas problēmas, nosaukšu arī šīs jomas, certifikācija un uzraudzība. Tur ir runa par nepieciešamību kalibrēt uh, esma pilnvaras, kas uh, ietu tālāk nekā komisija to ir ierosinājusi. par apakšā esošo aktīvu um, termiņu sasniegšanu, kur arī komisija neierosināja risinājumu par parāda pārstruktūrēšanu. Arī tur izskatās, ka nav daudz domstarpību. Tomēr ir virkne tematu, kur mums būs smagi jāstrādā, lai atrastu risinājumu, bet, manuprāt, tas ir izdarāms. Vispirms runāšu par struktūrēšanu, cik daļas šīs tranšas tiek veidotas. Kā jūs zināt, junior, mezzanine un senior ir šie trīs daļu veidi. Komisija vēlētos redzēt divus tikai. Runājot ne tikai par to, cik šādu daļu ir, bet arī cik lielas tās ir. Tur ir dažādas idejas, gan eh, attiecībā uz ļoti stingrām prasībām šajā jomā, līdz pat idejai, ka vajadzētu izvairīties no tā, ka viss tiek tik stingri regulēts, un tas jāatstāja tirgus ziņā. Tā kā ir visdažādākie priekšlikumi šeit, es esmu tā piesardzīgi optimistiski noskaņots, ka mēs ar šiem grozījumiem varēsim panākt vienošanos. Tad par portfeli DSBBS saistībā. Ir ideja, ka to arī var atstāt visu tirgu ziņā, ka tam nebūtu jābūt samērīgam ar ECB sadalīšanas struktūru. Tas varbūt eh, dažiem varētu likt pabrīnīties. Bet nu, ir arī tādi priekšlikumi. Paskatīsimies, ko darīt ar portfeļa satura jautājumu. Un ar to saistīts ir arī jautājums par to, kā tad lemt, pēc kādiem kritērijiem izlemt, kā vajadzētu novirzīties no izvēlētā sadalīšanas principa. Vai tas būtu jādara krīzes laikā, zaudējot piekļuvu tirgumu, vai situācijās, kad ir iespējama negatīva ietekme uz tirgus likviditāti, no parāda daļas, kas nav SBBS. Tā kā šeit varētu to palīdzēt risināt arī tehniski līmeņa sarunas, bet To varētu, manuprāt, atrisināt gal galā. Un visbeidzot, tāds politisks sarežģīts jautājums ir par to, ka ja SBBS tiek uzskatīt par noderīgu elementu, kā atrisināt problēmu šo saikni starp valsti un bankam, cik tālu būtu jāiet, izveidojot pamatu šos SBBS, cik tālu var iet, ko darīt ar banku bilancēs esošajiem um, šīm SBBS eh, daļām, šīm tranšiz. Un tad subordinētās daļas, šo junior tranšu, tām varētu būt eh, lielāks risks. Es cenšos saglabāt status quo, nepieļaut riskantāku rīcību, argumentēju to, ka šis jautājums par banku bilancēm vajadz, būtu jāatstāja nākošajiem likumdošanas aktiem tad ir vēlme risināt to tagad, uzreiz, tādējādi samazinās banku iespējas turēt SBBS savās bilancēs, Eh, arī attiecībā uz senior tranšu. Nu, tur mums ir jāizlem, ko ar šo likumdošanu būtu jāizdara. Vēlāk varētu būt uh, nepieciešams lēmt tieši par valsts parāda aspektiem. Tā kā tas būs tāds politisks lēmums, kas būs jāpieņem. Es nepieņemtu tādu risinājumu, kur bankas varētu iesaistīties riskantākās darbībās attiecībā uz valsts obligācijām, bet es atbalstītu divu posmu pieeju, kur mēs atzīstam, ka ar SBBS nevar atrisināt visu problēmu saistībā ar banku saikni ar valsti. Uh, un tas būtu pilnībā jādara sadalot to divos darba posmos. Paldies! Paldies! Tagad dosim vārdu ēnu referentiem. Neredz nevienu no EPP. Nezinu, kādēļ tiek nolaists ekrāns šobrīd. Diez vai kādam par SBBS ir kādas filmas rādāmas? Vai kāds no EPP Martušelo kungu vārdā izsakās? Nē, ECR man ir paziņojums no Lukas kunga. Es to varu nolasīt. Viņš man lūdz to darīt.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 taisnīgs, es to izdarīšu. Es sniegšu kopsavilkumu par šeit rakstīto, jo tas ir pārāk garš teksts. Pamatā referents ir skeptiski noskaņots. Ēnu referents, protams, no ECR ir skeptiski noskaņots, jo risku izsvēršanas jautājums e, valsts obligācijām, viņaprāt, ir neatrisināta problēma, un e, viņš nepiekrīt 0% e, riska piešķiršanai, riska svara piešķiršanai tā sauktajiem junior tranšu un tad visa valsts obligācija saņemt nulles risku svērumu. Kas paplašinātu šīs privilēģijas vēl vairāk, nevis samazināt, kā to nepieciešams. Līdz ar to ECR grupa ir skeptiski noskaņot attiecībā uz šo grozījumu, un viņiem bail, ka referents dodas nepareizajā virzienā un tad viņa grozījumi būs attiecīgi tieši šādā pareizā virzienā. Es uzskatu, ka būtu labāk, ja pats referents būtu klāt, bet, nu, ja ir šāds teksts, tad varu vismaz informēt par būtiskākajiem elementiem. Tātad tā bija ECR grupa. Kalvešam Bonkungs, Alde grupa, lūdzu. Grazie signor Presidente, ma adesso utilizzerò la lingua di Cervantes. El, eh, bueno, aparte de felicitar a don Jacob. Bez tām, ka vēlos izteikt atzinību referentam, vēlos norādīt, ka ir bijuši grozījumi no kreisās puses, no labās puses, un Liberāli ir iesnieguši savus grozījumus tieši pa vidu, līdz ar to mēs esam vienīgā nākotne, kas ir iespējama šeit. Mūsu pieeja ļoti konstruktīvi, mēs vēlamies virzīt uz priekšu šo dosiju. Vienlaicīgi mums ir jāapzinas, ka mēs netaisamies aizstāt eiro obligācijas, bet tas būs Eiropas instruments. Un tā kā tas ir Eiropas instruments, tad eh, ļoti labi, ka tas būs eh, starp mums pieejamiem instrumentiem. Tas ļaus mums pārvarēt eh, šo saikni starp val valsti un bankām. Ir virkne grozījumu, kur eh, mēs nevaram piekrist. Eh, liela daļa ir konstruktīva, galvenokārt ir mūsēju grozījumi. Mēs vēlamies būt ļoti elastīgi savā pieejā attiecībā uz daudzām jomām, kas jau tika pieminēts, attiecībā uz regulējumu, uz eh, šīm dažādām kategorijām, tranšas. Par vienu grozījumiem vēlos pastāstīt sīkāk. ja šie aktīvi būs pieejami arī sabiedrībai kopumā, ar to es domāju mazos privātos investorus, tad visriskantākā no daļām, vienalga vai tā būs trešā vai ceturtā, to vajadzētu paturēt tikai profesionālajiem investoriem tā, lai nebūtu nepatīkami pārsteigumi, bet to mēs esam gatavi apspriest. Bet e, tam vai mums būs divas, trīs vai četras daļas. Mums vienalga ir nepieciešams šāds instruments. Mūsuprāt, emitentam ir jābūt e, īpaša, ar īpašu mērķi izveidotai struktūrai Un būtu ļoti labi, ja visu vadīta, pu, vadītu publiska struktūra, tāds piešķirtu tam tādu lielāku nopietnību, uzticamību. Bet arī tur mēs esam atvērti. Mums pats svarīgākais ir tas, ka ir nepieciešams uzraudzīt eh, emitējošo struktūras neatkarīgi no tā, vai uh, E, tās ir publiskas vai privātas. Tur ir jābūt ļoti rūpīgai uzraudzībai, e, kas, e, protams, būtu esma pienākums. Tātad šī ir Eiropas struktūra, kas uzraudzītu Eiropas instrumentu. Šodien dzirdēju dažādas baumas, kas absolūti nav patīkamas it īpaši vienai personai, kas par to ir atbildīga. Mēs e, vēlamies, lai cilvēki darītu savu darbu, lai Eiropas iestādes strādātu kā īstas Eiropas iestādes. Protams, ka šis darbs ir ļoti svarīgs, bet vienlaicīgi arī ļoti delikāts. Nu, es vēlējos uzsvērt šos trīs punktus uz, atkārtošu vēlreiz, tie ir ļoti svarīgi mums un mēs vēlamies konstruktīvi virzīties uz priekšu. Paldies! Tāda ir Alde nostāja. Sven runās zaļo vārdā. Jā, paldies dažas piezīmes. Nākamreiz priekšsarētāji, kad Ernests nevar ierasties kā šodien, mēs jums iedosim īpaši e, muļķīgu rakstu, ko nolasīt. Es nezināju, ka ir tāda opcija pieejama, ka ēnu referenta rakstīto tekstu var iedot priekšsarētājiem nolasīt. Apsveicu Jakobu ar jauno amatu neesmu pārliecināts, vai mēs jau esam sākuši sarunas ar padomi vai nē. Bet man prieks, ka Vācijas finanšu ministrijā būs vēl viens pro-eiropietis. Tas ir retums dažās šīs ministrijas daļās. Lai jums veicas, Jakob, un lai nav pārāk daudz vilšanos. Un tagad Ernesta Urtasuna vārdā, mūsu ēnu referentu vārdā, nolasīšu viņa piezīmi. Viņš nevarēja uh, ierasties šovakar. Ir pilnīgi skaidrs, ka nav plaša entuziasma attiecībā uz šo priekšlikumu. Mēs pievienojamies šādai noskaņai lielākoties gan citu iemeslu dēļ nekā citas grupas, kas varbūt ir arī iesniegušas priekšlikumus eh, svītrot šo priekšlikumu. Mēs neuzskatām, ka privātā sektora eh, dalībnieku emitēts ar valsts obligācijām nodrošināt vērtspapīru varētu būtu labs risinājums. Tie nebūtu jāskat kā atsevišķi instrumenti, tomēr ambīciju līmenis e, varētu būt augstāks. Tā vietā, lai pieņemtu izšķirošus lēmumus virzoties uz fiskālu savienību un risku sadalīšanu, SBBS priešlikums ir tāds nepietiekami ambiciozs mēģinājums e, īstenot to, ko vēlas dažas Eirozonas e, dalību valstis. Mēs neuzskatām, ka ir nepieciešama lielāka finanšu inženērija, bet mēs atbalstam to, ko sacījām iepriekš. Mēs esam gatavi konstruktīvi strādāt pie risinājumiem, lai maksimāli palielinātu iespēju panākt vienošanos, vienlaicīgi jāņem vērā arī riski saistībā ar eh, negatīvas likviditātes riskiem obligāciju tirgiem. Mēs redzam, ka mūsu viedoklis saskan vietām ar citu grupu viedokļiem. 180. grozījums no sociāldemokrātiem, kur tiek norādīts uz uh, regulātoru maksām, ECR un ALDE grozījums, kas prasa ESMA piešķirt lielāku lomu salīdzinot ar nacionālām kompetentēm iestādēm e, certifikācijā un emisiju kontrolē emitenšu eh, kontrolēm. Mūsuprāt, šāds visa Eiropas produkts, eh, tam noteikti ir jābūt ESMA kompetencē. Mēs arī uzskatām, ka komisijas priekšlikumā pieeja šim junior tranš eh, būtu jāpārskata. Mēs vēlamies uh, uzsvērt vairākas lietas, kuras redzams mūsu grozījumos. Mēs vēlamies stiprināt drošības pasākums, lai izvairītos no negatīvas ietekmes eh, pēc SBBS emitēšanas, eh, kas varētu radīt eh, tirgus likviditātes problēmas. Tāpēc ir jāmaina tas, kā tiek noteikts pamatā esošais portfels šeit ir jāņem vērā ne tikai ECB kapitāla sadalījums. Tāpat ir arī jāparedz iespēja izslēgt kādu valsti no portfeļa. Šai opcijai ir jāpaliek, bet mēs vēlamies nodrošināt eh, lielāku manevrēšanas iespēju portfeļa svērumu jautājumā. Izskatās, ka daudzi no uzraugāmiem elementiem ir cieši saistīta ar finanšu stabilitāti. SBBS ir jauns instruments, un tā sekas mēs nevaram pilnībā paredzēt. Mēs uzskatām, ka ir arī svarīgi paredzēt koriģējošu pasākums, tā skaitā tādu kā ārkārtas pogu, ar ko apturēt SBBS, ja tiek radīta nopietna negatīva ietekme kādas valsts, valstu obligāciju tirgumu. Um, ehm, To jūs redzat arī vairākos mūsu grozījumos. U, ir nepieciešams uzraudzīt SBBS e, tirgus un pamatā esošo obligāciju tirgus. Un tirgus problēmu gadījumos ir jāiz, jāsagatavo brīdinājumi, tā skaitā arī uz laiku jāaptur SBBS emisiju emitēšanu. Mēs esam gatavi turpināt eh, strādāt pie šī dosjē, lai varētu uzlabot daudzas elementus. Thank you. Thank you very much. Paldies, liels paldies. Neredzu. Ā, nē. Šīdvan kungs tomēr vēlas izteikties. Pēdējā brīdī pamanīja lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Es sēžu pašās beigās un uh, tas jau norāda, ka mums drīz būs arī mainījies eh, vairākums sastāvs. Vispirms es gribētu sirsnīgi apsveikt Jākobu ar jaunu amatu, un es arī ļoti priecājušos nākotnē ar tevi jebkādā formā sadarboties. Tu jau sacīji, ka mēs, eh, kā politiskā grupa, esam iesnieguši grozījumu par svītrošanu, gribētu par to īsi runāt. Es nedomāju, ka SBBS savus uzdevumus varēs izpildīt. Nebūs tāds asets, kuru, tāds aktīvs, kurus investori kaut kādās krīzes situācijās tomēr atzīs par labu esam. Un uh, otrkārt, es domāju, ka SBBS vispār nav paredzēts, lai struktūrālos deficīts eirozonā un līdz ar to noturību pret krīzēm risinātu. Šeit ir runa par makroekonomisko nelīdzsvarotību, izlīdzināšanu, un tā ir nepareiz daudzsaimniecības politika. Es uzskatu, ka šeit um, nav pareizs risinājums un uh, pietrūkst arī Eiropas centrālās bankas lomas. Uh, šeit, un tāpēc es uzskatu, ka mēs neesam uz pareizā ceļa. Nākotnē, protams, vairākuma pozīcijas mainīsies, un mēs kā ēnu referenti arī vēlamies atbalstīt zināmas punktus tālākās sarunās. Es varu ietekmi, iedomāties, ka mēs kā goe būsim spiest samierināties ar kompromisiem, piemēram, saistībā ar, ar junior tranšu Un tas attiecas tāpat arī uz certificēšanu caur ESMU. Tur gan mēs uzskatām, ka ir solis spērts uz priekšu, un pie tā mēs varam konstruktīvi strādāt. Paldies! Paldies! Un tagad es domāju, ka citi runātāji nav pieteikušies, līdz ar to mēs varam dot uh, referentam vārdu. Un pēc tam uh, sveiksim Dombrovskungu, Moskavisī kungu. Jākab, lūdzu, paldies priekšsēdētājiem! Paldies par šo ļoti konstruktīvo pienesumu debatēs. Es jums varu sacīt, ka šī ir pēdējā reize, kad es runāju šajā komitejā un pēdējā reize, kad uzstājos parlamentā. Es domāju, ka debats ir apliecinājusi šas, ka šī ir lieliska komiteja, kas strādā ar ārkārtīgi sarežģītiem dokumentiem, te mēs tos varam apspriest, vēst sarunas, atrast kompromisus varbūt. Es nebūšu tas īstais cilvēks, jo tikai rītdien būs uh, vēl viena ēnu referenta tikšanās. Es nebūšu tas, kas pieredzēs uh, noslēgumu pie šī darba, bet uh, Šī īsā diskusija ir parādījusi, kā ir gaisotni šajā parlamentā, tās man ļoti pietruks. Es varu teikt tikai to, ka es ļoti ceru, un ja ieradīsieties Berlīnē, daži no jums pat dzīvo Berlīnē, izmantojiet iespēju un apciemojiet mani manā jaunajā darba vietā, nu varbūt vēl tāda piezīme pēc būtības. Es domāju, ka jums ir taisnība. Uh, Aspirīns nevar izdrā, izārstēt vēzi, bet eh, tas palīdz pret galvas sāpēm. Es nedomāju, ka mums vajadzētu apsūdzēt aspirīnu par to, ka tas eh, nespēja izdziedināt vēzi. Tā vietā jābūt laimīgiem, ka ar aspirīnu vismaz galvas sāpes var apturēt, un paturot to prātā, mēs varam varbūt tā pozitīvāk raudzīties uz to, kas, manuprāt, ir tāds eh, spēcīgs uh, elements cīnoties ar um, problēmām šajā jomā, bet uh, tas pavisam noteikti nebūs veiksmīgs risinājums, ja tas būs vienīgais risinājums. Liels paldies par lielisko darbu, ko esat ieguldījuši, un es ar prieku gaidīšu tikšanos ar jums kaut kādā citā brīdī. Paldies! Thank you, Jakob. Paldies, Jākob! Es jau jūs apsveicu, bet es gribētu vēlreiz teikt jums paldies, jo jūs ienesāt tādu ļoti spēcīgu, ļoti gudru un viedu viedokli, tāpat arī politisko apņēmību, proeiropeisko garu mūsu komitejā un es esmu par to ļoti pateicīgs, domāju, ka tāpat arī mani kolēģi. Esmu priecīgs, ka šo Eiropas perspektīvu jūs varēsiet nest arī uz um, savas valsts finanšu ministriju, bet, protams, esmu pārliecināts, ne tikai es, bet arī vispārējie ir pārliecināti, ka mums jūs pietrūks. Tā kā vēlreiz liels paldies un vēlreiz apsveicu ar jauno amatu, un paldies par šeit paveikto darbu. Tagad varam pabeigt darbu pie šī punkta. Nedaudz par kalendāru. Tātad. Saskaņā ar uh, principālo vienošanos 21. janvārī ir iecerēts balsojums par šo ziņojumu, bet, protams, redzēsim, kā viss virzīsies. Uh, Un tagad gribētu pāriet pie 5. un 6. darba kārtības punkta un mūsu vidū sveikt vicepriekšsādātāju Dombrovska kungu un komisāru Moskavīsī kungu. Šis ir tāds īpašs dialogs par ekonomikas jautājumiem, jo šeit mēs apvienojam trīs darba kārtības punktus. Tātad eh, parasto ekonomikas dialogu, viedokļu apmaiņu ar komisiju, uh, par eh, rudens dokumentu kopumu. Tāpat mums arī būs iespēja runāt par mūsu ziņojumu projektu par Eiropas pusgadu, bet mēs esam izlēmuši arī pievienot eh, juridisko bāzi 473 no 2013. gada regula 7. panta 3. punktu, lai runātu par situāciju Itālijā. Kā jūs zināt, komisija ir nākus klajā ar negatīvu uh, atzinumu saistībā ar Itālijas budžeta plānu, kas ir arī pamudinājis aicināt pārskatīt šo budžeta projektu, bet tas nav ticis izdarīts. Un tāpēc es domāju, ka mums bija pienākums mudināt par to runāt un runāt Mums bija arī pienākums aicināt komisiju runāt tieši par šo īpaši sarežģīto situāciju un uh, pievērsties šim jautājumam. Tā kā tās nav tikai debatas par uh, pusgadu, mēs esam arī lūguši iedziļināties Itālijas jautājumā, un es pavisam īsi gribētu izteikt komentāru. Es domāju, pozitīvi ir tas, ka notiek dialogs. Protams, acīm redzams ir tas, ka elastības mehānisms, kas ir iestrādāts stabilitātes paktā, attiecas uz Eiropu, uz visām dalību valstīm. Un ja pašreizējā valdība vēlas iekļauties šajā ietvarā, tad to varam vērtēt kā pozitīvu soli, bet, protams, mēs ļoti rūpīgi sekosim līdzi, lai tas tiktu darīts saskaņā ar šī ietvara garu. Un te nav runa par to, vai elastība ir iespējama vai nav iespējama, bet eh, mums ir zinām elastība iestrādāt noteikumos, taču ir jāraugās līdz, kā norisināsies šis dialogs. Es domāju, ka tagad ir pienācis laiks dot vārdu komisāru kungiem. Vispirms vicepriekšsēdētājiem Dombrovskim vārds valdi lūdzu. Paldies, Roberto, godātie deputāti, dārgie kolēģi. Eiropas komisija ir pieņēmusi rudens dokumentu pakotni 21. novembrī, un tas uzsāk 2019. gada Eiropas pusgadu. Eiropas ekonomika un rāda sešu gadu pieaugumu investīciju ziņā. Investīcijas pieaug, patērētāju pieprasījums un valsts finanses sistēmā ir uzlabojumi. Un tas parāda, ka mūsu stratēģija, kas balstās uz trim prioritātēm - investīcijas, struktūrālās reformas un atbildīga fiskālā politika, darbojas labi. Bet pastāv atšķirības starp dalību valstīm. Dažās dalību valstīs krīzes seks joprojām ir redzamas un ir nepieciešams veikt tālākas reformas. Mikro ekonomiskās nelīdzsvarotības korekcijas eh, darbs turpinās, bet joprojām ir daudz darāmā. Dažās dalība valstīs publiskās un um, valsts un uh, publiskais parāds joprojām ir augsts un līdz ar to ātri eh, tam būs arī ietekme uz uh, šoku nākotnē. Dažās dalība valstīs joprojām ir augsts bezdarba līmenis, bet citās trūkst uh, darbinieku vai trūkst prasmīgu darbinieku. Eh, mans kolēģis eh, pastāstīs vairāk runājot par brīdināšanas mehānismu. <laughs> Iedzīvotāju novecošanās, digitalizācija un tāpat arī klimata izmaiņas ir vēl tālāk izaicinājumi, pie kuriem jāstrādā. Runājot par eh, ražošanas, ražīgumu paaugstināšanu, tas ir ļoti būtisks jautājums. Te joprojām mēs atpaliekam un pastāv būtisks atšķirības dažādos, dažādās dalībvaltīs uzņēmumos un sektoros. Nevienlīdzība ienākumu ziņā joprojām negatīvi ietekmē ekonomisko ekspansiju. Tagad šobrīd mēs atrodamies eh, labā situācijā ekonomikas jomā, bet mēs nedrīkstam ignorēt risku un globālo neskaidrību. Šobrīd esošās iespējas nebūs atvērtas mūžīgi, un tāpēc mūsu ikgadējais izaugsms eh, rādītājs liecina, ka mums ir jārīkojas nacionālā līmenī, jāpalielina ražīguma izaugsme, vairāk jāiekļauj viss, tāpat arī institucionālā kvalitāte jāizla, jāuzlabo un arī jāpiesaista investīcijas. Dalību valstīm ir jāsamazina parāds un uh, fiskālie buferi jāuzlabo. Tāpat mums arī jāstiprina mūsu ekonomiskā monetārā savienība. Eiro grupa ir spēros svarīgs soļus attiecībā uz 19 eh, valstīm, bet daudzi būtiski priekšlikumi attiecībā uz ESM, bet daudzi svarīgi priekšlikumi joprojām uh, ir jāizstrādā. Es ar nepacietību gaidu rītdienas debatas. Gribētu arī atgādināt, ka EMU. Nu, arhitektūras nostiprināšana neaizstāja atbildīgas ekonomiskās un sociālās politikas īstenošanu nacionālā līmenī. Es zinu, ka komiteja sagatavo arī ziņojumu par igadējo izaugsmes um, pētījumu, un es gaidīšu jūs komentārus. Reformām ir nepieciešams politiskais kapitāls, tāpat jāņem vērā dažādas intereses, tur dažkārt ir arī tehniski svarīgi un sarežģīti jautājumi, arī budžeta izmaksas, un tāpēc mēs esam palielinājuši budžetu struktūru struktūrālo reformu atbalsta programmām, kas ļauj komisijai sniegt mērtiecīgu atbalstu dalību valstīm pēc to lūguma saistībā ar struktūrālo reformu īstenošanu. Nākamajam gadam mēs esam saņēmuši apmēram 600 um, lūgumu, lūgumu no gandrīz visām Eiropas Savienības dalību valstīm un ir palielināts tam budžets pra, pieprasījums ir divreiz lielāks par pieejamo budžetu. 2020. gada termiņā mēs esam piedāvājuši programmu, kas paredz arī finansiālu atbalstu, ne tik vien tehnisku atbalstu. Ziņojuma projekts par um, par, reform, par reformu procesu tiek gatavots, un es aicinu jūs atbalstīt šo reformu atbalstu programmu, un Eiropas, in, jo tas ir Eiropas investīcijas stabilizācijas eh, instruments. Pārējot pie Eirozonas rekomendācijām, mūsu priekšlikums fokusējas uz trīs būtiskajām jomām. Saskaņā ar eh, prioritātēm tiek aicināts eh, atbalstīt iekļaujošu izaugsmi, un uh, līdzsvarošanu. Tāpat ir runa par tir dalību tirgu un, uh, un uh, parādu samazināšanu. Tāpat un arī slikto parādu, slikto kredītu līmeņu samazināšanu dalību valstīs. Uh, Mēs sagaidām, ka gadrīz visās dalībvalstīs būs pozitīvi rezultāti, bet šobrīd ir laiks rīkoties, un tas ir arī vēstījums no Eiropas fiskālās padomas un AMF. Um, un tagad es gribētu runāt par mūsu budžeta projektu. Mēs esam sesto reizi nākuši klajā ar uh, atzinumiem par budžeta izpildu, bet šobrīd tas ir pirmo reizi par visām Eirozonas dalībvalstīm. Grieķija ir iesniegusi savu plānu, kas saskan ar stabilitātes un izaugsmas paktu, kas saglabā kursu uz reformām un fiskālos mēģus, kas joprojām ir ļoti būtiski Grieķijas ekonomikā. Pjērs vairāk pastāstīs par Grieķijas jautājumu. Agri, kopējais Eiropas deficīts ir zem 1%, un tas nozīmē, ka nevienā eirozonas valstī nebūs deficīts, kas ir lielāks par 3% no IKP, un tas ir pirmo reizi pēdējo gadu laikā valdības, valstu parāds, joprojām sagaidāms, ka pazemināsies līdz 85% no IKP situācija izskatās laba, bet struktūrālā attīstība varbūt nav tik laba. Budžeta plāna īstenošana rezultēsies ar uh, fiskālā stāvokļa um, pasliktāšanos 2019. gadā. Lielākā daļa dalību valsts, kur ir augstāks parāda līmenis, uh, tiek ierosināts uh, neņemt jaunas parādas 2019. gadā. Itālija plāno savu struktūrālo mm, balansu pasliktināt ļoti būtiski. Šobrīd 10 eiro dalību, Eirozonas dalību valstu ir eh, laba situācija, tās ir um, Austrija, eh, Kipra, Somija, Vācija, Lietuva, Latvija un Malta, un tas nozīmē, ka šīs valsts, eh, mm, tātad desmit valsts salīdzinājumā ar sešām pagājušajā gadā, un savukārt Beļģija, Francija, Portugāla un Slovēnija riskē neizpildīt noteikumus. Gribētu vēl dažus vārdus pateikt par Itāliju. Uh, Pirmo reizi komisijai bija jālūdz dalību valstu pārskatīt savu budžeta projektu. Balstoties uz pārskatīto plānu, mums bija jāpliecina vēlreiz savs viedoklis, ka Itālija izrāda nepakļaušanos attiecībā uz um, budžeta plānu, um, no 13, kas tika izstrādāts 13. jūlijā. Struktūrālais deficīts ir palielināts 0,6% no IKP, bet deficīts ir palielinājies par um, 1% no IKP. Mums bija arī jāpārskata Itālijas um, rīcība attiecībā uz noteikumu ievērošanu. Iepriekšējos gados mēs neesam aicinājuši atvērt uh, pārmērīgo deficītu procedūru, jo Itālija bija ievērojusi stabilitātes un izaugsmas pakta noteikums, bet šobrīd tas vairs netiek nodrošināts, un uh, Itālijai pat nav tāds mērķis nākamajam gadam. 126. pantā ir teikts, ka ja netiek izpildīt šie noteikumi, tad ir jāuzsāk pārmērīga parāda uh, procedūra, un uh, to izskata Eiro grupa un arī Finanšu komiteja, kā jūs zināt, mēs uh, ar Itālijas vārs iestādēm īstenojam dialogu un tāpat ar valdību esam strādājam kopā, lai nodrošinātu, ka Itālijas budžets atbilst mūsu kopējiem noteikumiem, bet uh, šim dialogam ir jābūt uh, tādam, kas nes būtisks izmaiņas, turklāt mūsu rīcībā nav daudz laika. Pieredze rāda, ka augsts fiskālais deficīts un parāds eh, nenes eh, ilgstoši izaugsmi un eh, padara ekonomiku vieglāk ievainojam. Ja fiskālā politika ietekmē uzticību, tad tas negatīvi ietekmē izaugsmu un jau tagad ir. Un jau tagad ir pierādījumi, ka tas ietekmē izaugsmi, jo pieaug procentu likmes un uh, zūd klientu uzticēšanās. Uh, Uzticēšanās ir ļoti būtiska, tā ir Itālijas interesēs un tāpat arī visas Eiropas Savienības interesēs. Mēs tagad lēmsim par nākamajiem soļiem, pamatojoties uz mūsu pašreizējo sarunu un kontaktu rezultātiem. Un tagad es došu vārdu Pjēram, kurš eh, vēl sniegs dažus komentārus. Paldies, Dombrovska kungs! Paldies, priekšsēdētāj kungs, dāmas un kungi deputāti! Lielas paldies par šo uzaicinājumu, kā jau uzsvēra Avaldis. Šis ekonomisks dialogs starp komisiju un parlamentu ir ļoti svarīgs, lai nodrošinātu Eiropas semestra caurskatāmīgu demokrātisko raksturu. Jūs zināt, cik šī apjēdze man ir svarīga. Šīs Eiropas pusgads ir pēdējais pirms 2019. gada māja Eiropas parlamentu vēlēšanām. Un te ir runa par uh, Eiropas Savienības situācijas skatīšanu perspektīvā. Ir tāds paradoks, ka Eiropas Savienības budžeta un ekonomikas situācija Eirozonā ir visnotaļ labvēlīga, uh, Um, palielinās valsts budžeti, kaut arī tas nenotiek uh, ātri, taču risks ir tāds, un tas ir tas paradoks, ir ar vienu ievērojams Eiropā, kur uh, trūks līdzsvara, ekonomikas līdzsvara trūks, tas pats attiec uz politisko uh, līdzsvaru trūkumu, vai ir politiskie riski, kas mums pazīstam. Eiropas pusgada ietvaros es sākšu ar ziņojumu par brīdinājumu mehānismiem. Ir paredzēta procedūru, kas attiec uz makroekonomisko līdzsvaru. Tieši tāpēc komisija izvērtēja riskus. 21. novembrī tika sākt šis darbs ar brīdināšanas mehānismu. Tiek identificēti uh, vairāki aspekti, kas var izraisīt uh, nestabilitāti. Vēl ar vienu ir dalībvalsts, kurās ir ekonomikas pārkaršana un arī mājokļu cenas jau ir ievērojami pieauguši. Šajā kontekstā komisija pieņēmusi lēmumu veikt padziļinātu analīzi situācijai 11 dalībvalstīm, kurās ir secināts līdzsver trūkums iepriekšējā cikla ietvaros Kipra, Bulgārija, Vācija, Horvātija, Nīderlanda, Portugāla, Zviedrija, Turklāt eh, divās valstīs ir īpaša uzraudzība Rumānijā, kur ir secināts, ka pastāv konkrētspējas riski, un arī Grieķija, kur pirmo reizi tiek eh, padziļināta eh, analīze, tiek veikta kopš palīdzības programmas noslēgšanas. Ir 2019. gada sākumā paredzēts publicēt ziņojums par katru valsts atsevišķi pastāstīšu, kāda ir secinājuma par budžeta mm, projektiem 2019. gadam. Papildināšu valdes sacīto. Vairumā dalību valstu ir ievērots prasības uh, savu budžeta uh, pārstruktūrēšanā. Eirozonas deficīts ievērojami būs zemāk par 1%, 0,6% no augstākais 0,8%. Tātad 3% vairs nav mērķis, bet tas ir galēji, galēji augstākā robeža. Tātad arī parāds ir mazāk par 60% no IKP, tās ir ļoti labas ziņas. Nīderlanda, Vācija ir paredzējuši izmantot savu budžetu pār, pārpalikumu, lai nodrošinātu struktūrāls izmaiņas. Ilgu laiku Eiropas komisija aicināja šādu veidu darbību veikt. Tātad priecājamies, ka tas tagad beidzot ir vainagojies panākumiem. Ehm, taču valsts parāda līmenis dalību valstīs dažās tomēr ir augsts. Un tāpēc eh, tas attiec uz Franciju, Beļģiju, Itāliju, Portugālu, Sloveniju, Spāniju tur pastāvēja risks, ka netiek izpildīts uh, Eiropas komisijas prasības attiecībā pret budžetu. Tātad esam izstrādāšsim rekomendācijas Eirozonas valstīm, dalību valstīm. Būs jāveic arī struktūrāls izmaiņas. Tās ir vienīgais nodrošinājums, kā samazināt valsts deficītu. Um, par Itāliju valdes jau runāju un arī par Grieķiju var runāt. Problēma Itālijā. Mūsu analīze liecina, apliecina vēlreiz to, ka pastāv risks, ka ievērojamā līmenī netiek ievērotas uh, stabilitātes izaugsmas pakta prasības. 21. novembrī nācām klējumā ar atzinumu, arī bija um, secinājumi par parādu. Turpinām diskusijas ar Itālijas iestādēm Mm, kā konsultatīvi un arī intensīvi veicam šīs sarunas. Uh, ar uh, ministru trijā un ar mm, citiem, uh, citām augststāvošām personām mums bija vakariņas ēta, tiksimies arī trešdien Briselē un tehniskā līmeņa, politiskā līmeņa mm, kontakti turpinās pirms divām nedēļām secinu, secināju, ka pastāv ievērojama vēlme sadarboties ar Eiropas komisiju no Itālijas iestāžu puses. Itālijas valdība tagad šiet ir atvērtāka visādām iespējām samazināt deficītu 2017. gadā. Un jau ir eh, nācis, nākus klājā šī valdība ar politiskiem paziņojumiem. Tas novērtējums labi. Protams, ir jābūt skaidriem pasākumiem, kas izpauž skaitļos, kas apliecina to, ka, mēs, var, ka mēs varēsim mainīt mūsu analīzi. Šī komisija jau ir apliecinājusi to uh, savu elastību attiecībās ar Itāliju, attiecībās ar uh, reformām, cikliskajiem riskiem, drošību. Tātad visumā te ir 30 miljardi eiro. Un mēs esam arī apliecinājuši to, ka mēs varam izmantot uh, atļauto manevru telpu. Taču nedrīkstam ignorēt stabilitātes un izaugsmes pakta noteikumus, tie jāievēro visām dalībvalstīm, te nav paredzēti nekādi izņēmumi. Eiropas Savienībā Mūsu sistēma balstās uz noteikumiem, šie noteikumi ir jāievēro pakta sunt servanda. Līdz tak šīm diskusijām komisija turpina savu darbu pie nākotnē, sāku tālākā, pie tālākās juridiskās darbības. Ir jau apstiprināti dokumenti Eirogrupā, kā jau jūs minējāt. Tātad mēs strādājam ņemot vērā īsteno situāciju, esam mm, padziļinājuši mūsu dialogu un nopietni gatavojamies tālākiem soļiem. Abas puses ir vajadzīgas. Turpinām konstruktīvā gaisotnē vadīt sarunas, lai aizsargātu Eiropas noteikumus par budžetu, aizsargātu neaizskaramību. Bet, nu, laiks iet uz priekšu un tā ar vienu ir par mazu. Un dažos vārdos par Grieķiju. Tās attīstības gaitai komisija ir cieši sekojusi. Daudz tiek runāts, eh, daudz runā par vilcienu, kas kavējas, bet tad, ja vilciens eh, uz platformas pienāk laikus, tad neviens par to nav. Taču Grieķija ir gūs panākumus. Eiropas pusgada 2019. gada budžets ir paredzējis 3,5% pārpalikumu Eh, budžetā. Tas nozīmē, ka, būs, eh, ka nebūs jāsamazina budžets 2019. gadā. Eh, mēs veicam arī to, ka budžets parādz vairot sociālo kohēziju. Tas ir pirmais ziņojums par stiprinā, stiprinātās uzraudzības apstākļos Bet ir atšķirīgi rezultāti atšķirīgās nozareis. Es domāju, ka Grieķijas iestādes, pateicoties um, mūsu dialogam, zina, kas tām darāms, un tām ir jāievēro saistības, ko tās uzņemšās. Jo te ir runa par reformām ne tikai saistībā ar papildus uh, finansējumu 750 miljonu eiro apjomā, uh, līdz 2019. gada beigām, bet ir arī jāturpina šis veiksmes stāsts. Rādītāji, jārādītājiem jābūt tādiem labiem vai tad labākiem, jāturpina arī uh, sociāli atbildīga ekonomika. Paldies par uzmanību un esmu gatavs atbild, atbildēt jūsu jautājumiem. Paldies! Valdis Dombrovskis. Paldies Valdim Dombrovskim un Pjēram Moskovisī. Gribētu atgādināt mūsu viesiem un kolēģiem, ka tieši pulkstens deviņos mums ir jāsāk balsošana. Līdz ar to ļoti stingri ievērošu jūsu uzstāšanās laika, nerunāsim ilgāk par četrām minūtēm, jo pretējā gadījumā nebūs iespējams noturēt balsošanu pulkstens deviņos. Labi, sāksim diskusijas. Gribētu pateikt vispirms jums abiem paldies. Jūs ļoti skaidri izskaidrojāt situāciju, un es domāju, ka tā ir pareizā pieeja, godīgi iesaista dialogā, lai rastu konstruktīvas risinājumus, jo es domāju, ka pārmērīga defici, eh, procedūra Itālijai būtu negatīva. Un es domāju, tāpēc ir godīgi, ka tiek piešķirta elastība visiem, neatkarīgi no valsts, no otras puses ļoti ceru, ka valdība sapratīs, ka ir kaut kādas robežas visam. Ir um, jāierodas ar uh, uzticamiem skaitļiem, un pretējā gadījumā mēs riskējam iekulties lielās nepatikšanās, un es ceru, ka šī konstruktīvā pieeja palīdzēs abām pusēm spērt svarīgus soļus uz priekšu tuvāko dienu laikā, jo arī laika mums pietrūkst. Uh, Paldies vēlreiz par šo konstruktīvo pieeju Dabrovs kungam un Moskavisī kungam, un tagad došu vārdu deputātiem. Vispirms mūsu referents Dekalānens. Paldies priekšsēdētāji! Došu jums nedaudz laika, lai uzliktu austiņas, jo runāšu nīderlandiešu valodā. Gribētu pateikties jums un izteikt divas komentārus. Centīšos iekļauties sev atvēlētajās četrās minūtēs. Pirmkārt par novecojošo iedzīv, novecojošiem iedzīvotājiem un Itāliju. Aizvien vairāk mūsu iedzīvotāji noveco, un tāpēc mums ir nepieciešama ilgtermiņa vīziju. Dažkārt ir grūti to savietot ar likumdošanas periodiem. Moskavisī kungs jau pareizi teica, ka pēdējo reizi mēs tagad runājam par šo jautājumu pirms gaidāmajām Eiroparlamenta vēlēšanām, un tāpēc ir uh, jāizmanto šī iespēja, lai šo ilgtermiņa redzējumu sasniegtu. Uh, Novecošanas izmaksas aizvien pieaug, un tās turpinās pie, pieaugt tuvāko desmitgažu laikā, gan, ja mēs runājam par pensijām, gan par veselības aizsardzību, un ja mēs paraugamies uz eh, to, cik daudz cilvēku būs šādā situācijā un uz demografiskām izmaiņām, kas nozīmē, ka aizvien mazāk būs to, kas par to maksās, tad jāsaka, ka Eirozonā būs arī ļoti būtiskas um, problēmas ar to saistībā, jo pretējā gadījumā būs arī ļoti grūti nodrošināt mūsu valstu ilgspējīgu attīstību. Ko komisija dara šajā sakarā? Tas ir kaut kas tāds, ko cilvēki dažkārt piemina. Mums sacīja, ka mums nākotnē būs jānāk lajā ar plānu, bet Ko komisija uzskata, kāda soļa būtu jāspēr, kas būtu jādara, lai mēs varam reaģēt pēc iespējas drīzāk? Un tad runājot par Itāliju, priekšsēdētāji, mēs eh, pieredzējām pagājušajā nedēļā protestus un eh, tiek uzskatīts, ka uz investīcijām netiek likts pietiekam liels uzsvers. Es domāju, ka būs bažas par Itāliju arī daudzus gadus uz priekšu, bet izskatās, ka problēmas tikai palielinās. Gribētu pajautāt, vai jūsuprāt ir svarīgi nošķirt starp dažādiem investīciju veidiem, tātad konsultatīvajām un produktīvajām investīcijām vai ražošanas investīcijām. Paldies! Paldies par šiem jautājumiem! Es sākšu ar pirmo jautājumu par ilgtermiņu problēmām, kas ir priekšā Eiropai, tā skaitā iedzīvotāju novecošanās. Tāpēc runājot par struktūrālajām reformām, mēs lielu uzsvaru esam likuši uz uh, ilgtermiņa pensiju un veselības uh, aizsardzības reform, sistēmas reformām, lai nodrošinātu mūsu veselības aprūpas un pensiju sistēmu ilgtspēju vienlaikus nodrošinot, ka pensijas ir adekvātas. Tādēļ no vienas puses mēs mudinām dalību valsts īstenot nepieciešamās reformas valstīm specifiskajās rekomendācijās, un no otras puses neatteikties no jau īstenotajām reformām, kā mēs diemžēl esam pieredzējuši dažos gadījumos. Bet jums ir pilnīgi taisnība. Šis jautājums uh, būs aktuāls tuvāko gadu un desmitgažu laikā, un tāpēc, jo laicīgāk mēs pielāgosimies, jo mazāk dramatiski būs eh, šī te pārmaiņu, šī te pārmaiņa, lai pielāgotos. Runā par Itālijām. Itālija ir valsts, kas varbūt ir visvairāk labumu guvusi no papildus elastības, kas ir iestrādāta stabilitātes un izaugsmas paktu noteikumos. Itālija arī viena no lielākajām saņēmējām, ja mēs runājam par Eiropas strateģisko investīciju fondu vai Junker plānu investīcijām, tā arī daudz līdzekļu saņēmus no Eiropas struktūrālā vai nu, kohēzija fonda. Un, protams, ir joprojām iespējas izmantot pietiekam daudz investīcijas, bet tajā pašā laikā mums ir arī jāredz, ka tas, kas tiek darīts, tiek darīts tādā veidā, tiek darīts arī fiskāli ilgspējīgā veidā un ka tas nenovedīs pie budžeta deficīta un pārmērīgu valsts parādu. Paldies! Paldies! Tas noteikti nebūtu pēdējais jautājums par Itāliju, līdz ar to pāriesim pie nākamā jautājuma, jo mums ir stingri jāievēro runāšanas laiks Beres kundze. Paldies! Vēlos atgriezties pie jautājuma par Itāliju. Jo visi, arī komisārs Maskavici kungs, zina, cik lielā mērā tad, kad kaut ko vēlamies panākt no Briseles, ir labāk iesaistīties dialogā nekā aizvērt durvis. Uh, Tātad tas, ka diskusijas tiek noteikti neapšaubām vērtējums pozitīvi, taču jautājums ir tāds. Trajektorija, kuru ir veikusi Itālija, liek uzdot jautājums. Tad rodas jautājums, kāda jūs skatījumā ir labā trajektorija, kas būtu jāievēro Itālija, nevis lai uh, ievēro stabilitātes un izaugsmas pakta noteikums, jo tie tagad ir pie pielāgot eh, Eirozonas situāciju, bet Itālijai būtu jāatrod tāds izaugsmes ceļš, kas tai piemērots, kas ļauj tās pilsoņiem mm, identificēties ar šo eiro projektu. Kāda, jūsuprāt, ir šī schēma, kurai būtu jāveidojas Itālijas gadījumā? Un pievēršos Grieķijai. Es vēlētos, lai jūs precizētu, Kā definē, kādi ir jaunie noteikumi, jo esam mainījuši tagad, sakot, reģistru, esam pārgājuši no eh, šīs programmas, atbalsta programmas, tad pirmo reizi runa par eh, šādu jaunu procedūru, kāda veida noteikums jūs izmantosiet, lai īstenot šo procedūru, kas tiek izmantot pirmo reizi. Nevolas eh, nāk klajā ar komentāriem par šī pakta eh, pareizību vai nepareizību. Manuprāt, tas ir loģisks, un loģiski līdz ar to rīkoties arī tā, ka publiskais eh, parāds, kas kaitē jebkurai ekonomikai, valstī tad nav manevra telpas, lai veiktu investīciju vai īstenotu pareizu politiku, Un Itālijas pamat pro problēma ir tieši eh, šis uh, parāda līmenis 131%. Un līdzšinējā rīcība neapšaubām neļauj samazināt šo parādu. Tas parāds tiek samazināts uh, visā uh, Eiropas Savienībā, nu varbūt tas notiek pārāk lēni, bet 4-5% gadā gan. Budžets kas tagad arī tiek apstiprināts, ir budžet, vārks budžets, kas nesniedz izaugsmas iespējas, un tāpēc mēs uzdevām jautājumus Itālijam, un mēs gaidām no tās atbildes. Nu, es nevaru jums sniegt skaitļus, nu nav kaut kāds maģiskais burvju skaitlis, taču pakta ievērošanas loģika tieši tāda. Noteikti tāda trajektorija, kas ļauj samazināt valsts parādu. Un vēlreiz vēlos jums teikt, es esmu pārliecināts par to, ka mēs varam rast tādu schēmu, kas no vienas puses neatņem uh, leģitīmi ievēlētāji Itālijas valdībai manevru telpu īstenot savu politiku, bet no otras puses tomēr šīs uh, Itālijas valdības izvēles uh, ļauj saskaņot ar stabilitātes un izaugs pakta prasībām. Runājot par Grieķiju, tā tiek pastiprināti uzraudzīta. Mm, mēs daudz runājam par šo pastiprināto uzraudzību. Es jau vairāk kārt esmu teicis, ka mēs darījām visu, lai tā nebūtu ceturtā šāda atbalsta programma vienkārši citā ietērpā. Tātad mums ir īpaša uzraudzības misija tagad. Mm, tāda pieredze jau ir bijusi arī citās uh, dalībvalstīs jo ir jānodrošina, ka saistības tiek ievērotas ir četri ziņojumi gadā, divi tiek veikti uh, tajā brīdī, kad tas sakrīt ar uh, Eiropas pusgadu, lai tas nebūtu kaut kas tāds izolēts. Un es varu jums teikt, ka pirmā misija norisinājās vislabākajos apstākļos, jo sadarbība ar Grieķijas iestādēm ir lieliska. Un tas mums ļauj arī saprast, kas vēl ir darāms, kas darbojas, kas nedarbojas. Paldies! Thank you. Uh... Paldies! Karolīna Kāla, lūdzu. Paldies priekšsēdētāji! Paldies vicepriekšsēdētājiem Dobrovs kungam un komisāram Moskavisī kungam par to, kas šeit parlamentā kopā ar mums. Uh, un nu, ka mēs varam runāt par um, dalību valstu budžetiem, tīpaši Itāliju. Es uh, vēlos runāt par stingro nostāju, kur komisija ir pieņēmusi. Pagātnē bija citādi, bet man ir divi jautājumi. Pirmkārt, man ir bāžas par uh, ietvaru, kādā Itālijas budžets tiek pasniegts. Nevajadzētu dot zaļo gaismu. Tas bija konstruktīvāks risinājums nekā itāļi bija gaidījuši, un man likās, ka interesanti, ka bija 2,9%, tātad tieši zem šiem 3%, bet esmu pārliecināta, ka tā ir tikai sakritība. Un otrs jautājums ir eh, par to, vai pastāv kaut kādas diskusijas par šīm te robežvērtībām, jo tās ir jānosaka neatkarīgi. Vēl es gribētu pajautāt par budžetu, kas ir lielāks budžets, proti Francijas budžets, jo tas ir 2,8% un saskaņā ar komisijas eh, sagaidīto tas eh, jāuzskata par iespējamu. Vai jūs uzskatāt, ka prezidents Makrons izvēlēsies līdzīgu pieeju kā Itālijā un palielinās budžetu, vai jūs domājat, ka nu, būs samazinājums? Un tad mēs runājam par eh, ekonomikas politikām un EMU. Jūs jau droši vien piekritīsiet, ka mēs vispār nedrīkstāt nekādā ziņā riskēt. Labi. Uh, Paldies par šiem jautājumiem. Vispirms runājot par Itāliju, vēl dažas piezīmes. Vispirms jūs pieminējāt jautājumu par uh, nominālo deficītu un skaitļi atšķirs, kā jūs zināt. Itālijas pašas prognozes ir 2,4%, komisijas uh, rudens ekonomiskās prognozes ir, ir lielāks, bet uh, Stabilitātes un izaugsmas pakta ietvaros mēs eh, mēram ne tikai nominālo deficītu, kā Pjērs jau sacīja, 3% nav mērķis. Līdz ar to mēs mēram, kur dalība valsts budžets atrodas ekonomiskā cikla kontekstā, un šobrīd tas, kas ir, ko mēs varam vērtēt kā labs ekonomiskos apstākļus, ir svarīgi, lai dalība valstis eh, tiektos eh, uz vidustermiņu budžeta mērķi, jo mērķis ir uh, bezdeficīta budžets visā ekonomikas ciklā. Līdz ar to mēs nevaram izmantot šo atsauci 3%, jo tas ir pārāk vienkāršoti. Tad jūs pieminējāt Franciju. Veikšu salīdzinājumu. Gan Itālija, gan Francija saņēma rekomendāciju, lai nodrošinātu 0,6% IKP struktūrālo uzlabojumu. Francija ir eh, guvusi rezultātu saskaņā ar saviem, savām prognozēm 0,2% struktūrālo uzlabojumu, Itālija saskaņā ar savām prognozēm 0,8% pasliktinājumu pret IKP. Protams, mēs varam būt viensprāts, ka šie gadījumi ir atšķirīgi un pret tiem jā, jā, izturs arī atšķirīgi. Tāpat ir vērts norādīt, ka Francijas nominālais deficīts šogad tik tiešām ir augstāks, pateicoties ietekmēja, ko izraisīja izmaiņas nodokļu politikā. Un šis deficīts būs 1,9% un tās ir tam sēkas. Protams, mums ir jāraugās uz potenciāliem jauniem pasākumiem, kas varētu tikt izziņoti, bet, protams, mēs nevaram to komentēt pirms eh, tas viss tiek detalizēti izziņots. Un runājot par EMU, protams, ka mums šeit ir jāpanāk tāds izšķirošs progress. Paldies! Uh, es tikai vēlētos vienā teikumā atbildēt uz to, vai ir salīdzināma Itālija ar Franciju. Noteikumi visiem ir tie paši. Noteikumu interpretācija un to īstenošana arī tiek sagaidīta no visiem vienādi. Thank you, Sven Giegold. Paldies, Svens Gīgolds, lūdzu. Paldies. Situācija attiecībā uz Itāliju man nešķiet vienkārši. No vienas puses sešpaks noteikumi. Mūsu grupa, gan daudz citu parlamentā tos kritizē, ka tie ir pārāk procikliski un ka mēs esam pieļāvuši nopietnas kļūdas pieņemot šo kompromisu. No otras puses, neviena kopēja valūta ar dalībvalstīm un to budžetiem nevar pastāvēt bez noteikumiem, kas tiešām tiek īstenoti. Un mēs redzam, ka Itālijas budžeta projekta plāns, manā skatījumā, ir tāda samākslot ekonomiskā stimulācija, jo tiem eiro, kas saskaņā ar plānu tiks iztērēt papildus, par tiem būs jāmaksā divreiz, runājot par palielinātiem procentu maksājumiem, tāpat investīcijām vērtspapīros, un līdz ar to paktā nav stimulācijas, un es domāju, ka komisija tādējādi rīkojusies pareizi un ļoti skaidrs to norādījusi savā reakcijā. Bet no otras puses, protams, ir uh, juridiskā neskaidrība visā šajā procedūrā, jo, kā tika jau norādīts agrāk, jūs uh, savu iejaukšanos balstījāt nevis uz deficītu, bet uz uh, parāda kritērija pārkāpšana, bet pirms parāda kritērija, pirms tam parāda kritērijas uzskatījāt par pietiekami atrisināti, ja budžeta deficīts eh, būtu bijis ehm, saskaņā ar noteikumiem, un man šķiet, ka mēs par to nekad neesam balsojuši. Tas eh, nebija apzināti, un es to politiskā valodā sauku tā, ka jūs neticat eh, neticat šim te parāda kritērijām tādām valstīm attiecībās tādām valstīm, kur ir augsts eh, parādu līmenis, jo ja jūs piespiestu Itāliju samazināt šo te parādu, un, bet nebūtu izaugsmas, tad jūs tādējādi Itālijas ekonomiku nogalināt, un tāpēc jūs šo te parādu kritēriju nepiemērojāt, bet šobrīd jūs balstāt savu juridisko rīcību uz kritēriju, ko jūs paši neesat pietiekami ievērojuši un sekojuši līdzi, un tas parāda, ka sešpakai ir uh, ļoti nopietnas kļūmes. Un es gribētu pajautāt jums, vai jūs atbildēsiet vai rēģēsiet uz šo plašo kritiku, ka sešpaku pārvaldīšana ir pārāk sarežģīta, un tāpēc. Um, to būtu jāpārskata, lai šie noteikumi būtu vieglāk saprotami, vienkāršāki un racionālāk. Un visbeidzot, viens jautājums par Vāciju. Es domāju, ka rīcība pret Itāliju ir pamatota, bet eh, Vācijas pārpalikums makroekonomikas eh, nelīdzvarotības kontekstā ir tik plaši zināms, jūs neesat to pēkšņi atklājuši. Kad jūs beidzot tikpat eh, spēcīgi rīkosieties attiecībā uz Vācijas pārpalikumu, jo pretējā gadījumā jūs liekat uz risku apdraudat eh, Eiropas Savienības politisko stabilitāti. Es gribētu mudināt jums būt iejūtīgiem un tāpat arī rīkoties eh, saistībā ar šo nelīdzsvarotību. Paldies! Pjērs Maskavīsī, lūdzu. The, um, Diskusijas par noteikumiem kā tādiem nav tabū šai komisijai, un, protams, ka mēs tos izvērtēsim un pavisam noteikti tie varētu būt vienkāršāki, un eh, varētu būt arī lielāka skaidrība ieviešana šajos noteikumos, kas tik tiešām ir diezgan sarežģīti piemērojami. Bet eh, kāda ir jautājuma, ko mēs uzdevām Itālijas eh, valdībai vēstulē? Jūs jau zināt par šo atzinumu un to, kāda procedūra sēkoja. Mēs vaicājām par struktūrālo deficītu, mēs vaicājām par valsts parādu, mēs arī vaicājām par izaugsmi. Un sasaists starp šiem trim jēdzieniem veido to apziņu ka, un pietiekam precīzu ainu par parādu, un uh, mēs redzam, ka ir iespējas arī ģenerēt pietiekam lielu izaugsmi. Uh, arī runājam par investīciju izpēt, mēs redzam, ka šeit ir faktiski, mēs ņemam vērā visus noteikumus, vienalga kādas kritērijas ņemam par pamatu, tas tā vienkārši ir. Ir skaidrs, ka šī procedūra par parādu jāpiemēr, un tāpēc mēs jau paralēli dialogam arī to gatavojam. Uh, Un es negribētu pārāk izdarīt secinājumus, jo, ko mēs vēlamies darīt, mēs vēlamies, lai būtu dialogs, kas var novest pie risinājuma. Un tādējādi izvairīties no kaut kādiem secinājumiem, ja tas ir iespējams, bet uh, mēs uh, vienlaikus strādājam gan pie šīs sagatavošanas, gan pie dialoga. Un raudzīsimies, kāds būs dialoga rezultāts. Runājot par Vāciju, protams, ir divas procedūras, kas ir mūsu rīcībā, tas ir skaidri jāapsaka, tās nav absolūti identiskas. Viens, viena ir jau ļoti precīza, ar dažiem mehānismiem, kas ir ļoti skaidri, ar zobiem, kas kož, mēs to zinām, ar iespējamām sankcijām, bet otra ir citādas dabas. Uh, Bet tas, ko es šodien redzu, un, tas, un to mēs atbalstām, ka pirmo reizi visas valstis tiecas ievērot noteikumus, arī Vācija cenšas ievērot noteikumus par parādu. To arī saka prezidents. Un tad ir, un ir Pirmie centieni izmantot pārpalikumu, lai um, ieguldītu investīcijas un samazinātu struktūrālo nelīdzsvarotību. Kā es jau teicu, mēs veiksim uh, padziļinātu izpēti vairākās valstīs, un to skaitā ir arī Vācija, un tad mēs nāksim klajā ar saviem priekšlikumiem saistībā ar pusgadu. Paldies, Šildervan kungs, lūdzu. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, und Paldies, priekšsēdētāji. Paldies arī abiem komisāru kungiem par to, ka viņi ir ieraduši šo biologu izņēmumu kārtā nejautāšu par Itāliju, bet gan par eiro lomu pasaulē. Komisija nesen par to izteicās. Un otrs jautājums būs par ESM un noregulējumu fondu. Eiro loma pasaulē. Komisija nāca klajā ar paziņojumu kur ir runāts par eiro aizvien stiprāku lomu, un tur pareizi tiek norādīts, ka priekšnosacījums šādai spēcīgākai lomai ir labāki rādītāji salīdzinot eirozonu ar pārējo pasaules daļu. Bet mēs zinām, ka eh, eiro līdz šim šāds rezultāts nav uzrādījuši. Kādus pasākums jūs plānojat īstenot, lai uh, Eh, mazinātu eiro negatīvos rezultātus? Kāpēc joprojām nav uh, vēl pasākumi uh, pret valstīm, kurām ir pārmērīgi pārpalikumi bilancēs? Šeit es domāju kolēģa Gigolda jautājumu. Ir nepieciešams uh, likt. Tātad tas bija pirmais jautājums. Un otrs jautājums Par noregulējumu fondu. Pagājušajā nedēļā ECOFIN e, tika panākt e, beidzot rezultāti, kad tad ESM atbalsta mehānisms beidzot būs nepieciešams, un otrkārt, ja jūs uzskatāt, ka uh, Tas būs vajadzīgs, e, kā tad kredīts varēs atdot, ja tie krīzes situācijā tiek izsniegti bankām vai beigās nebūs tā, ka nodokļu maksātāji būs tie, kas šīs izmaksas arī seks. Paldies! Yeah. E, <clears throat> uh, you, uh, for... Jā, paldies par šiem jautājumiem. Pirmkārt, tik tiešām pagājušajā nedēļā Eiropas komisija nāca klajā ar paziņojumu stiprināt eiro valūtas starptautisko lomu, apskatot vairākus jomas, kur mēs to varētu izdarīt. Pirmkārt jau maksājumu jomā, starptautiskās tirzniecības jomā, tur arī savi ieteikumi dalību valstīm attiecībā uz tirzniecību ar energoresursiem eiro izmantošanu kā rezerves valūtu. Jūs jautājums saistībā ar tekušo konta bilanci e, runa ir par eiro izmantošanu tieši kā pasaules rezerves valūtu. Kopējs pārpalikums tekušajā kontā nozīmē, ka ir pietiekami līdzekļi, lai ārpus eirozonas varētu izmantot e, valūtu Tas ir acīm redzams. Kā jūs saprotat, mēs neierosinām pašā paziņojumā praktisks soļus, lai risinātu šo jautājumu. Šo jautājumu mēs risinām Eiropas pusgadu programmas ietvaros un kā komisārs Moskovisī jau skaidroja makroekonomisko nelīdzsvarotību procedūrā, eh, tur, kur valstis eh, kā Vācija un Nīderlanda uzrāda liels eh, budžeta pārpalikums, pret viņām ir uzsākts procedūras par makroekonomisko nelīdzsvarotību. Un eh, tā, tur arī paredzēta padziļināta izpēte. Tālāk jautājums par noregulējumu fondu un atbalsta mehānismu šim fondam. Un kāda būs banku kapacitāte un spēja veidošanu un noregulējumu fondu, izmantot līdzekļus. Nu, tāds ir arī uzdevums vienotā noregulējuma valdei. Banka, kas tiek uzskatīta par sistēmiski svarīgu un kur eh, publiskajās interesēs būtu to noregulēt, kuru noregulējuma plāns nodrošinātu bankas darbības spēju vidējā līdz ilgā termiņā un minimalizētu nodokļu maksātāju naudas izmantošanu. Tāds ir mērķis, kādēļ pastāv vienotais noregulējuma mehānisms un mums arī vienotais noregulējuma fonds, kura iemaksas eh, tiek veiktas tikai un vienīgi no banku sektora. Tieši šādam mērķim un tik tiešām mēs šobrīd uh, runājam par fiskālo atbalstu mehānismu vienotajam noregulējumu fondam, jo šobrīd jautājums ir par, par to, kas notiks, ja vienotajam noregulējumu fondā beigsies naudas līdzekļi. Nu, uz, šo, uz to šobrīd nav atbilde. Un ir uh, ideja pātrināt fiskālā atbalsta ieviešanu šim noregulējumu fondam, un mēs uzskatām, ka priekšnosacījumi riska mazināšanas pusē Banku Savienības ietvaros pastāv, lai varētu e, virzīties uz priekšu jautājumu par fiskālo atbalstu mehānismu. Laura Agēja. Grazie, prezidenti, komisāri. Paldies, priekšsarētāji, komisāri kungi. Paldies, ka tik daudz uzmanības veltījāt Itālijai, bet es vēlējos jau no sākuma norādīt, Es nepiekrītu un nepieņemu jūsu norādes par to, ka mana valsts tērē pārmērīgi un nekontrolē savus tēriņus. Tas nav rezultāts sliktām izvēlēm, bet gan iepriekšējo valdību nepareizai politikai. Viņi ir uzkrājuši šos parādus, un mēs esam spiesti maksāt procentus izaugsmas rādītājos mēs esam ļoti vāji Eiropā. Mēs vairs neaugam, un tās rada bažas. Vismaz tam tā vajadzētu būt. IKP nepieaug, parādi pieaug, tie ir fakti, un to neviens nevar apstrīdēt. Tas, kas mums ir nepieciešams, ir ritma maiņa. Cilvēki to saprot, un valdība jau rīkojas, bet mūsu pārliecība ir tāda, ka endemiskā samazinājums IKP pieaugumā ir tieši rezultāts e, taupības politikai, tieši tai politikai, ko pieprasīja Eiropas komisija, un tas ir izraisījis pieaugumu IKP pret e, parādu līmeņa rādītājos. Un tas ir radījis problēmas arī valsts budžetam. Ekspansīvie pasākumi ir tikai palielinājuši deficītu, vajadzētu arī ekonomikai pieaugt. Taupības apturēšana nenozīmē būt bezatbildīgiem. Mēs vienkārši izvēlamies citu ceļu. Mēs redzam, ka iepriekšējais izvēlētais ceļš ir novedis mūsu strupceļā. Mūsu valdība atbalsta iedzīvotājus, un es to varu pateikt ar lepnumu. Atšķirībā no lielākās daļas citu valstu Eiropas Savienībā. Vald, mūsu valstī valdībai atbalsts eh, pārsniedz 60%. Ir sniegts atbalsts nodarbinātības centru izveidēji, reformas eh, darba tirgū. Liela daļa no šī budžeta ir veltītas publiskajām investīcijām, infrastruktūrā, bet arī pētniecībā, tehnoloģijās. Mēs lepojamies ar šiem budžeta pasākumiem. Komisārkungs, dialogs starp komisiju un Itālijas valdību ir nonācis pie krustcelēm. Es aicinu veselēm saprātam ņemt virsroku. Nerunājiet par decimālu skaitļiem, tad, kad cilvēki uz vietas prasa pārmaiņas. Paldies! Merci, madame la députée. Paldies, deputāts kundze. Protams, ka jūsu aicinājums ir saprotams. Mūsu komisija šīs debats nos par, uzskata par ļoti nopietnām. Mēs esam sapratuši arī Itālijas tautas vēlme bet e, iekšējās tautas un e, varas attiecības nav mūsu kompetence. Un tā ir problēma gan Itālijas, e, Itālijai, gan arī plašāk, jo, bet ar to nodarbojas Finanšu komiteja, to apstiprinājusi arī Eirogrupa. Neaizmirstiet, ka uh, Eirozona ir, ir solidaritātes telpa, kā teica Gigolds, Gigolds kungs bez noteikumiem tā nevar darboties un noteikumi jāievēro visiem. Bet trīs komentāri no manas puses par šo tematu, būtisko tematu. Mūsu dialoga temats no vienas puses ir un arī te ir runa par izaugsmi. Es nevaru Mm, pieļaut eh, šos vārdus, ka mēs eh, Itālijai kaut kādu brutālu, aklu politiku esam pieprasījuši. Kā jau teica priekšsēdētāja vietnieks, Šī komisija ir izmantojusi visu manevru telpu, kas paredzēta stabilitātes un izaugsmas paktā. Es saku, paktā es saku, tas attiec gan uz ciklisko situāciju, drošības apstākļiem, dabas eh, katastrofām, visu, ko Itālija. Itālija bija vienīgā valsts, kas nu, bija nonākuši šādā situācijā, kas izmantoja visas ies, manevru telpas iespējas. Un mēs sniedzām elastību 30 miljardu eiro, 40 miljardu eiro un vēl 10 miljārdu eiro no Junkera plāna, tad neviens nevarētu teikt, ka Eiropas komisija ir likuši šķēršļus izaugsmēji Itālijai. Es to nepieļaušu, ka kas tāds izskan šeit. Otkārt, visi ekonomisti uzskata, ka Itālijas izaugsmas vājais punkts ir konkurētspējas trūkums un reforma ir tieši vērst uz to, lai vairotu konkrētu spēju un līdz ar to izaugsmi. Un pēdējā lieta, izau, runājot par izaugsmi, mēs nu varam, ka uh, izaugsme stagnē, nevirzās priekšu. Atgādināšu, ka Eiropas komisija, tāpat kā visas starptautiskās institūcijas, mm, nes, mm, neparāds tādu pašu nākotni Itālijai, ka Itālija pat Tātad līdz ar to ir pamatot mūsu rīcība, arī dialogs, kas norisinās eh, cieņas apstākļos, un es domāju, katrs atzīst arī otras puses leģitīmo nostāju. Es domāju, ka kopīgo noteikumu leģitimitāte un tas, kā komisija tos īsteno ņemot vērā arī saprātīgi pieeju un elastību, uh, tomēr parāds, ka noteikumi visiem ir vienādi. Paldies! Grazie, Pier Moscovici. Paldies, Pieram Moskovisī. Protams, eh, mūsu kolēģe Agēks kundze, es priecātos, ja jūs uh, salīdzinātu pieeju, kas bija iepriekšējai komisijai ar šo, tagad mēs redzam lielāku elastību. Un to arī konstatēja valdība. Nu, cerams, ka viņi spēs sagatavot arī efektīvāku budžetu. Nākamais runātājs. Paldies. Man ir divi jautājumi. Tas vienmēr ir ļoti uzkrītoši, kā šī loģika veidojas. Vispirms ir 100% svarīgākajiem tēriņiem. Tad 3%, kur var paplašināt vēl svarīgākiem izdevumiem. Un tad vissvarīgākiem izdevumiem deficītu e, paplašina vēl vairāk nekā ir atļauts. Komisāru kungi, varbūt jūs varat šo loģiku paskaidrot un paskaidrot, kā mēs varam apturēt šādu loģiku, lai dalību valsts ja pirmos 100% izmantotu, lai e, tērētu tur vissvarīgākām lietām. Otrs jautājums. Jautājums ir par Itālijas struktūrālā deficīta palielināšanu. Ja viņi to darīs, vai jūs rīkosieties, jeb jūs atradīsiet aizbildinājumus? Tas būs strateģiski svarīgi tirgiem un dalību valstīm. Pagātnē Mēs esam redzējuši, ka bijušais stabilitātes pakts un pašreizējais stabilitātes pakts dažkārt tiek eh, vērtēts kā tāds nepietiekams stingrs, un tas ir komisijas uzdevums nodrošināt, ka tas tiek ievērots. Un tādēļ nonāk līdz savam trešajam punktam. Esam jau tagad pieraduši pie diezgan unikālas eh, monetāras politikas ar ļoti zemām procentu likmēm. Uh, Ko jūs teiktu par eh, parādu slogu, kas tas ir šobrīd, un pie tam lielākā daļa dalību valstu nepieturas pie noteikumiem, kā jūs to sakat. Viņi pieturas pie vidējā termiņa mērķiem, bet viņu parāda ir pie 60%. Ko jūs teiktu par eh, šiem parāda sloga līmeņiem, ja mēs pēc gada atgriezīsimies pie parastajām procentu likmēm, teiksim, 2,5%? Ko tad jūs teiktu par Eirozonas eh, un Eiropas Savienības ekonomiku? Uh, okay. uh, thank you. Jā, paldies par šiem jautājumiem. Vispirms par prioritizēšanu 100% plus 3% plus vēl vairāk. Pirmkārt, kā jau es norādīju, paskaroties uz stabilitātes un izaugsmas paktu, nevis punktu pa punktam, bet tādā plašākā skatījumā. Ko tas īsti prasa? Tas prasa līdzsvarotu budžetu ekonomiskā cikla ietvaros, un tur var piekrist, ka tā ir loģiska pieeja. Un tad šie 3% ir vairāk eh, kā tāds uh, apturēšanas brīdis, lai neļautu iet tālāk. Protams, mēs nevaram pieļaut pārāk eh, brīvu interpretāciju, kur 3% būtu mērķis, 3% būtu mērķis. Kas attiec uz līdzsvarotu budžetu eh, panākšanu ekonomiskā cikla ietvaros, un tāds mērķis ir, paskaroties arī, kā attīstās attiecības starp parādu pret IKP, eh, šī attīstība notiek pareizajā virzienā, uh, rādītājs šeit samazinās, šis koeficients, bet tas joprojām ir ievērojami virs mērķa 60%, un mēs sagaidām, ka tas šobrīd būs 85%. Tas ir vēl pār, pārāk daudz, tāpēc pie fiskālajiem ieteikumiem Eirozonai ir tieši norādīts dalību valstīm, kurām ir augsts šis koeficients parādam pret IKP, ka viņām ir jāsamazina šie koeficienti. Tas bija iekļauts eh, ne tikai fiskālajos ieteikumos šīm dalībvalstīm, bet arī kopējos ieteikumos Eirozonas valstīm. Tā kā šis jautājums ir apskatīts. Tieši šo iemeslu dēļ, kur viens eh, no iemesliem ir tas, ka šāda pašreizējā monetārā politika nevar turpināties bezgalīgi. Tā ir saistīta ar inflācijas mērķiem, kā jūs zinat, tas ir tuvu diviem procentiem, bet zem tiem, Un tas ir pamatprincips, uz kur balstās e, monetārā politika. Un nevis dalību valstu fiskālās pozīcijas. Līdz ar to ir skaidrs, ka arī dalību valstīm ir pakāpeniski jāgatavojas e, monetārās politikas normalizācijai. Paldies! Paldies, Pols Tanks! Komisāra kungs, jūs neatbildējāt! vai jūs rīkosieties, ja Itālija palielinās struktūrālo deficīti? Jā, jā, es atvainojos par to. Tik tiešām bija arī šāds jautājums. Pirmkārt, ir vērts atzīmēt, ka komisija rīkojas jau šobrīd. Mēs esam uzsākuši īpašu Mēs esam izdarījuši secinājumu, ka ir nepieciešams um, uzsākt pārmērīgu budžeta deficīta procedūru. Eirogrupa ir apstiprinājusi mūsu konstatējumus un spērsim arī nākamos procesuālos soļus. Vienlaicīgi mēs turpinām dialogu ar Itālijas varas iestādēm un ceram, ka viņi veiks ievērojams korekcijas pašreizējā budžeta projektā bet ja tas nenotiks, tad esam gatavi spērt nākamos procesuālos soļus. Paldies, Pols Tanks! Paldies, priekšsarētāji! Vēlos runāt par citu jautājumu. Eh, agresīvā nodokļa plānošana. Mēs zinām, ka iespējas eh, agresīvi veikt eh, nodokļu plānošana Eh, ietekmē citas eh, valstis, īrijas politika eh, ietekmē citas dalību valstis, um, um, atņemot tām 70 miljārdus, Nīderlandi 40 miljārdus. Vai to nevajadzētu iekļaut Eiropas pusgada programmā? Un kāpēc mēs neredzam konkrētām dalību valstīm adresēts ieteikums attiecībā uz šādu rīcību, kur Nīderlanda, Luksemburga, Malta uh, un īrija, kas ir e, eirozonas e, offshore, jau nodokļu paradīzes. Kāpēc e, mēs neredzam šādas dalību valstīm adresēts ieteikums? Ot, otrkārt, potenciāli kaitniecisku nodokļu e, politikas īstenošanu vai šo sarakstu aktualizēs komisija? Tanga kungs. Jūs zināt, ka agresīvās nodokļu plānošanas jautājumu mēs esam iekļāvuši Eiropas pusgadā ar apsvērumu punktu, tā skaitā arī darlību valstīm adresētos ieteikumos, CSR. Tehniski jūs zināt, ka Eiropas Savienībā nav nodokļu paradīzes. Tad, kad mēs e, sastādām jurisdikcijas, kas nesadarbojas nodokļu jautājumos, jūs zināt, ka e, tur nav Eiropas Savienības dalību valstu, tur vis, visur ir spēkā automātiskā informācijas apmaiņa. Līdz ar to mēs nevaram runāt par to, ka Eiropas Savienībā iekšienē būtu uh, teritorijas, kas nesadarbojas. Bet mēs zinām, ka ir vairākas valstis, kuru prakse šajomā varētu tikt pielīdzināta agresīvai nodokļu plānošanai un pat uzskatīta par kaitniecisku. Šobrīd mēs esam tikuši līdz eh, brīdinājumu mehānismam, mēs arī atgriezīsimies pie eh, dalību valstīm adresētiem ieteikumiem un paskatīsimies, kas būs izdarīts eh, pēdējos gados. Man iespējas ir tāds, ka šādu ziņu, signālu dažas valstis ir sapratušas un ir sapratušas, ka ir jāaptur šāda prakse. Bet, nu, cik es saprotu, cīņa vēl nav beigusies. Paldies! Tagad mums jāsāk grupēt jautājumi, jo mēs jau kavējam grafiku. Stefans Gerolds. Jā, vielen dank, Herr Vorsitzender. Paldies, priekšsarētāji, komisāri kungi. Kā daļa no Eiropas pusgada rudens paketei bija jādod savus ieguldījumus, lai nodrošinātu izaugsmi Jūs, jūs komisijā secinājāt pirms kāda laika, ka Itālija ir veikusi īpaši būtiskus pārkāpumus pēc stabilizācijas un izaugsmas paktu. Itālijas e, budžeta deficīts nav nekas jauns, bet Itālijas valdība dod e, tādu precedentu, varētu teikt, kas ietekmē visus eh, Eiropas iedzīvotājus. Manuprāt, tas, ka eh, taupības politika būtu pasliktinājusi šo situāciju, ehm, tās ir pasakas. Neviens man īsti nav spējis izskaidrot, ko īsti nozīmē taupības politika. Nu, ja jūs runājat par ietaupīšanu, par taupīšanu, tad uh, cilvēki to parasti dara, eh, lai eh, kaut kam sakrātu līdzekļus, vai arī, ja ir dzīvojuši pāri saviem līdzekļiem, lai iziet no šīs situācijas. Ja neskaita Baltijas valstis un Luksemburgu, tad visas e, pārējās ir dzīvojušas virs saviem līdzekļiem un tāpēc ir e, spiestas taupīt. Tā kā tas nav tā, ka Lagardas kundze vai kāds starptautiskajā valūtas fondā kaut ko ļaunu ir ieplānojis un tagad to īsteno. Cilvēkiem ir, ja viņi pa daudz tērējuši, jādzīvo saprātīgāk. Tāpēc tiek taupīts. Ir ne tikai jāveicina nodarbinātība un jānodrošina ekonomikas izaugsme, Baltijas valstis un Slovākija var kalpot kā labs piemērs. Itālija gan ir izvēlējusies citu politiku. Un eh, par to man tiešām žēl. Uzskatu, ka mūsu kopējā politika, kā reaģēt uz izaicinājumiem, ir nevis taupības politika, bet ilgspējīgas izaugsmes politika, bet to ir iespējams īstenot tikai ar ilgspējīgu pieeju un reformām. Mums ir jāatbalsta pieeja balstoties uz līgumiem. Mans jautājums ir tāds, kādus pasākums komisija plāno šajā virzienā un vēlētos arī skaidru komunikāciju, lai varētu reaģēt uz populistiskā uh, produ, um, populistiskiem izteikumiem, lai atspēkotu šādu propagandu. Jonas Fernandes. Juanas Fernandes. Paldies, priekšsēdētāji. Man ir divi komentāri pirms kāda brīža jūs runājāt par entuziasma zudumu dažās valstīs attiecībā uz reformu veikšanu. Šobrīd eh, ekonomiskā rādītāja labāk nekā tie bijuši pagātnē. Tomēr padomē ir vairākas dalība valsts, kas nevēlas reformas, ko mēs redzējām pagājušā nedēļā. Ekofin, Eirogrupā, svinības un dosie, kas guļ mums uz galdiem, Eirozonas reformām, lai virzītu uz priekšu fiskālo darba kārtību, par kuru ir atbildīgs komisārs Moskovisī. Un tas viss karājas gaisā. Visi gaida, kas īsti notiks ar atbalsta mehānismu noregulējumu fondam, uh, Tā kā de facto tas pat nebūs vairs atbalsta instruments, jo, ja jau tam nav limita, tad tas nebūs arī pietiekams atbalsts. Kā ir ar anticikliskiem eh, pasākumiem? Mēs neko neesam dzirdējuši, par, piemēram, par SBBS, par ko mēs šai komitejā runājam. Mēs neko neesam dzirdējuši. Neko neesam dzirdējuši arī par digitālo nodokli. Tas izkarājas gaisā padomē konsolidācija, korporatīvajam, respektīvi uzņēmuma ienākumu nodoklim CCCTB. Ir vēlme dažās dalību valstīs īstenot reformas, bet padomē tas nav redzams, un mums ir palikuši tikai daži mēneši, lai kaut ko darītu šajā jautājumā. Tas bija mans pirmais komentārs. Otrs - pieaug neapmierinātība daudzās valstīs. Uh, Eirozona un Eiropas Savienība ir augusi augstāk par savu potenciālu. Šobrīd situācija ir labāka, bet mēs redzam eh, neapmierinātību Francijā, Itālijā, citās valstīs. bet eh, mēs nevaram šos izaugsmas rādītājs pozitīvos paskaidrot cilvēkiem, parādīt viņiem. Ir cilvēki sajūta vēl ļoti lielu nevienlīdzību ko mēs varam darīt saistībā ar sociālajiem indikatoriem, kā dalību valstis var samazināt to neapmierinātību, eh, ko eh, izjūt, eh, neskroties uz it kā labākiem rādītājiem. Paldies, Danuta Hībnere! Man Itālijas gadījums ir piemērs tam, cik svarīgi nacionālajā līmenī uzņemties atbildību par fiskālajiem noteikumiem. Ja pareizi atceros pēc piec priekšsēdētāju ziņojumu, uh, Eiropas pusgada laika grafiks tika mainīts, lai atstātu vairāk laika diskusijām nacionālajā parlamentos, nacionālajos parlamentos. Vai jūs plānojat arī turpmāk uzlabot šo dialogu starp Eiropas Savienības un nacionālajiem līmeniem, lai veicinātu fiskālo noteikumu efektīvāku pie, piemērošanu? Otrs jautājums. Eiropas fiskālā valde un fiskālās institūcijas. Uh, Kāds ir jūsu vērtējums par to, cik efektīvi strādā Nacionālās neatkarīgās fiskālās iestādes un Eiropas fiskālā valde? Vai jūsuprāt eh, šī sistēma ir labāka tagad, vai tā darbojas labāk pateicoties fiskālās valdes eh, pastāvēšanai darbībai? Un kāds ir jūsu vērtējums eh, sadarbībai starp nacionālajām neatkarīgajām fiskālajām iestādēm un Eiropas fiskālo valdi? Varbūt jūs varētu komentēt arī šo sistēmas daļu. Paldies! Lūdzu, atbildes. Paldies par šiem jautājumiem. Es atbildēšu uz dažiem aspektiem, eh, pārējos atstāšu Pjēram. Pirmkārt, attiecībā uz vispārīgo diskusiju par to, kāda kopējā fiskālā politika ir piemērota, ņemot vērā fiskālos apstākļus un kopējo kontekstu. Izskatās, ka šobrīd fiskālā nostāja kopumā ir diezgan neitrāla nākamgad, paskatoties uz šo kombināciju starp Eirozonas valstu budžeta plāniem, mēs redzam pārēju uz tādu ekspansīvāku fiskālo nostāju. Tāpēc mēs iesakām izmantot šos labos ekonomiskos apstākļus, lai veidotu fiskālos buferus, atjaunotu tos. Uh, Tas būs iekļauts arī mūsu konkrētam dalību valstīm adresētais ieteikumos nākamajā Eiropas pusgadā, kas ir īpaši svarīgi un steidzami valstīm ar augstu koeficientu attiecībai starp parādu un IKP. Tālāk par reformu īstenošanu. Jūs pieminējāt Baltijas valsts, Slovākiju, kā piemēru. Mēs esam pieredzējuši, ka reformas darbojās un valstis, kas īsteno ambiciozu struktūrālās reformas, ir no tām, kas aug visstraujāk. Varu papildināt ar piemēram no īrijas, Spānijas, Portugāle. Mēs redzam, ka valstis, kas īstenoja struktūrālās reformas, ir arī tās, kas uzlabo savus izaugsmas rādītājus. Tad vēl virkne jautājumu, kas eh, bija vērsts uz EMU padziļināšanu, neapsteidzot mūsu rītdienas diskusiju par šo tematu. Mēs redzējām, ka progress ir sasniegts jūt, jūtamāk attiecībā uh, uz eh, atbalsta mehānismu vienotajam noregulējumu fondam un Eiropas eh, stabilitātes mehānismam, kur bija eh, mazāk atbalsts savukārt fiskālajiem instrumentiem, piemēram, Eiropas investīciju stabilizācijas funkcijai. Kaut arī no komisijas šie priekšlikumi ir likti galdā, un mēs esam gatavi apspriest šos jautājumus. Tas pats ir sakāms par ar valsts obligācijām nodrošinātiem vērtspapīriem. Arī tur komisija likus galdā priekšlikumu, bet darbs uz priekšu nevirzas padomē. Un arī parlaments nav vēl balsojis par to, ja manā rīcībā ir pareizi informācija, bet pie tā mēs vēl varam atgriezties. Tālāk par atbildības uzņemšanos par fiskāliem noteikumiem un efektīvu darbību sadarbojoties nacionālajām un Eiropējas fiskālajām uh, iestādēm. Mēs redzam, ka zināma ietekme, ka valdību iesniegtie budžeta plāni tiek neatkarīgi izvērtēti, tiek vērtēta arī situācija Eirozonā, pirmie soļi, ko esam redzējuši no Eiropas fiskālās valdes un arī nacionālajām fiskālajām iestādēm, parāda, ka šādam ietvaram ir sava jēga. Tas, protams, ir nesen izveidots ietvars, Līdz ar to mēs vēl nevaram pilnvērtīgi izdarīt e, secinājumus, bet pirmie rezultāti iedrošina un mums vajadzētu turpināt veidot un stiprināt šīs iestādes un stiprināt uh, viņu balsis kopējās fiskālās diskusijās. E, Man piebilstams pavisam nedaudz. Koncentrēšos tikai uz šo pēdējo akcentu, atbildot Fernandes kungam. Pagājušajā nedēļā Eirogrupas sanāksme bija sarežģītā, bija gara, ļoti gara. Un um, tā vainagojas ar priekšlikumiem, kas eh, būtībā trīs punkti Eirozonas ministri noteikuši sev ambiciozu darbu programmu septembrī. Viņi to īstenoja ļoti sistemātiski, un viņi piedāvā eh, Eirozonas formāta sanāksmē ceturtdien valdību valsts vadītājiem pakotni. Uh, un tad var pateikt, ka Eirozona savu misiju ir izpildījusi. Un vēl ir divi progresīvi soļi panākt, kas arī nav gluži vēl noslēgušies, un tomēr Eiropas stabilitātes mehānisms. Uh, diskusijas bija ļoti sarežģītas, garas, ne, nu, bet nebija vienkāršas Un šis šo me mehānismu at, um, apstiprināja Eirogrupa. Šis mehānisms ļauj arī Eiropas komisijai stiprināt savu lomu. Un mēs arī esam paredzējuši backstop ideju vienotam uh, palīdzības fondam Eiropas Savienībai. Bet ir divi ierobežojumi. Pirmais attiec uz EDIS uz nodrošinājumu, ka, ka tas tiek veidots kā trešais pīlārs Banku Savienībai. Valdis Dombrovskis izstrādāja institīvu, tad trīs priekšlikumi tika piedāvāti. Mēs uzskatām, ka trešais pilārs ir ļoti vajadzīgs no šī viedokļa. Tad es uh, laikus uh, tiks sākts. Uh, politiskais dialogs mēs būtu vēlējušies, ka tas uh, būtu sācies ātrāk un lai bloķēšana ar vairs nenotiek, bet nu labi. Un tagad runājam par budžetu. Tas, protams, no politiskā viedokļa svarīgākais temats. Beigas kungs un Beres kundze ar pie tā strādā un arī mūsu komisija jau no paša savu darbu sākuma ar to nodarbojas. Un formulējums ir tāds, kurā teikt, vēl ar vienu ir daudz kas darāms gan uh, pie uh, Eirozonas budžetu, gan arī pie tā konkrēt spējas. Un te ir runa par stabilitātes fondu, pie tā vēl jāstrādā vienošanās nav. Un es domāju, te jāķers klāt ar uh, lielu enerģiju, jo skaidrs, ka reforma ir jāveic. Un mēs gaidām to lēmumu, ko pieņems ministri, valsts valdību vadītājiem arī jādara savs darbs, un es ceru, ka viņi spērs vienu soli tālāk. Nu, katrā ziņā komisija turpinās savu darbu līdz savu mandātu beigām, un nevienu no mūsu priekšlikumiem mēs neesam paņēmuši nos no sarunu galda. Visi vēl ar vienu ir aktuāli priekšlikumi, tas attiec arī uz stabilitātes fondu. Tātad nevar uzskatīt, ka no tā esam atteikušies. Tas būtu nepareizs priekšstats. Mēs piedāvājam risinājumu sasimetriskiem eh, šokiem Eirozonā. Un uh, tad mums ir jānodrošina stabils budžets Eirozonā. Lielas paldies! Daži īsi komentāri, īsi no mūsu kom, m, mm, referenta toma puses. Lielas paldies! Bija plašas diskusijas par stabilitātes izaugsmes paktu un arī par to, kas vajadzīgs Itālijai, taču es domāju, ir svarīgs paradoks, kas šodien iezīmējas. Cik sarežģītiem jābūt noteikumiem, Un es domāju, stabilitātes un izaugsmes paktam ir jāsniedz skaidrība, un tomēr es domāju, ka šādas skaidrības visnotaļ trūkst. Manā ziņojumā ir trīs lietas, ko esmu paveicis. Es domāju, es uzsveru to, cik svarīgs ir, ir stabilitātes izaugsmes pakts. Es saku, ir svarīgi, lai mums būtu noteikumi tāpat ir paredzēt e, buferus, buferus nākotnes paudzēm. Otrakārt, mums ir jāparedz papildu noteikumi, jānodrošina, ka noteikumi nav sarežģītāki nekā tas būtu vajadzīgs, un vēl jāparedz arī elastība. Vēl ir jāuzsver, ka mums ir jāparedz pareizais līdzsvars starp to, ka no vienas puses ir spēcīgas politikas, bet no otras puses tāds stabils ir vajadzīgs arī uh, tālajošas investīcijas. Liels paldies! Es domāju, šīs diskusijas viedokļa apmaiņa bija ļoti vērtīga un auglīga. Es domāju, ka šī diskusija svarīgs fórums, kur vadīt ne tikai vispārīgs jautājums, bet arī ar konkrētām valstīm saistīt problemātiku. Un šīs diskusijas ir apliecinājuši to, ka ir vērtīgi noturēt šās diskusijas. Vēlos pateikt, pateikties uh, komisijas priekšsēdētājiem Dombrovskungam un Pieram Moskovici kungam, un pateicos arī visiem kolēģiem, un ceram, ka nākošie soļi arī būs augļīgi. Nu, katrā ziņā ļoti uzmanīgi um, sekosim, kādi ir nākošie soļi, ne tikai saistībā ar Itāliju, bet visumā ar Eiropas Savienības ekonomikas, ekonomikas politikas un fiskāla noteikuma īstenošanas pusgadietvaros. Protams, rīt ir gaidāms svarīgs diskusijas plenāru sēdē par ekonomikas monetārās savienības reformu. Es domāju, varu noslēgt Eh, šo daļu. Jūs par šo ko gribat teikt par vanšu, ja? Lūdzu. Paldies priekšstādātāji. Īstenībā jūs ievadvārdos teicāt, ka komisārs un priekšstādātāja vietnieks šeit eh, runā par trim tematiem eh, - Itālijas situāciju un Eiropas pusgads. Vēl viens jautājums, bet tikai viens mūsu referents var izteikties, bet mums vēl ir nepārprotams vajadzīgas debates par Eiropas Tautas partijas eh, kolēģi sagatavoto ziņojumu. Citādi mm, mēs nonākam sarežģītā situācijā, jo uh, citi ēna referenti, kurš šis jautājums skar, nevarēja izteikties. Yes, do... Jā, mēs šo punktu rūpīgi izvērtēsim. Februārī ir paredzēta mm, grozījumu izskatīšanu. Jā, es sapratu, ko jūs gribētu teikt. Nu, šīs diskusijas nebija par šo ziņojumu. Mēs apvienojam vairākus tematus. Mūsu rīcībā bija ierobežots laiks, tā tad mēs paredzēsim atsevišķu diskusijas par šo citu ziņojumu, bet tas jau būs janvārī. Tātad paldies! Uh, Tāpēc Eira kungs arī par šo, kungu vēlties, par šo punktu vēlties izteikt. Jā, es domāju, ja jau tā būs, tad mums uh, pirmā viedokļa apmaiņa tāda būs par šo jādabu tikai janvārī, bet tas nozīmē, ka pašreizējais darba grafiks nav, nav saglabājams vairs. Grozījumi ir jāiesniedz līdz 18. decembrim. Nu, saskaņā ar normālo procedūru mums vispirms būtu bijis jābūt debatēm, viedokļa apmaiņai un tikai tad grozījuma iesniegšanas eh, termiņam. Yes, thank you. No, I... Jā, paldies. Eh, es domāju, jūs pamatot par to runājāt, jo grozījuma izskatīšana būs 25. februārī. Jā, jā, es dodu vārdu referentam. Es domāju, ka šī prasība ir rūpīgi jāizskata, jo tā ir racionāla. Ja grozījuma izskatīšana ir februāra beigās, kā te rakstīja, tad jā. Nu, Nu, patiesībā jums vajadzīgs vairāk par diviem mēnešiem starp uh, grozījuma iesniegšanas termiņu un to izskatīšanu. Tātad būtu jāpielāgo grozījuma iesniegšanas termiņš. Jā, paldies. Uh, ievadvārdos šai sanāksmē teicāt, ka jūs apvienotasies šīs debats. Es to ņēmu vērā. Nu, ja vajag, mēs varam organizēt citas uh, debats, taču es nevēlos, lai tas pagarinātu procedūru, protams. Otkārt, aicināšu ēnu referents jau tagad iesniegt komentārus un jautājumus, ja viņi vēlas, viņi to var arī man privātā kārtā darīt, lai mēs jau varētu turpināt darbu pie šī darba tā vietā, lai mm, uh, pa, pa, paildzināt visu šo procesu. Nu, mēs te neko nepaildzinām, jo mūsu rīcībā ir laiks līdz pat 25. februārim mēs nemainām balsojumu datumu. Bet mēs vēlējāmies sniegt jums iespēju apspriesties ar komisijas pārstāvi, bet, nu, protams, mēs varam dot vārdu ēnu referentiem, jo, protams, arī viņi ir pelnījuši iespēju izteikties par jūsu ziņojumu, ja jau tas šodien nebija iespējams. Es domāju, mēs um, apvienosim šīs uh, vairākās prasības un vajadzības sabalansētā veidā. Nu, labi, tad noslēgsim šo sanāks darbu. Liels paldies valdīm Dombrovskam un Pieram Muskavici pauze uz vienu minūtu un tad ķersimies klāt balsošanai. Vienkārši eh, izdalīsim balsojumu sarakstu un tad tūlīt balsosim.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 Ok, so. Labi. Tad vispirms veiksim pārbaudas balsojumu. Sākam balsot, vienkārši pārbaudot, kā darbojas iekārtas. Yes. Okay. So the vote is closed. Beidzam balsot. Labi, tad balsosim tagad par par ziņojumu projektu par iekšējā, iekšējā tirgus un patērētāja aizsardzību. Kompromiss 8, kas pa, A, par pret atturs pieņemts. 82. grozījums par pret atturas pārbaudīsim elektroniski. 82. sākam balsot. Es domāju, noraidīs, bet nu pār, man jāpārbauda. Beidzam balsot. Noraidīts. 22 balsis pār, 26 pret. A kompromiss pār, pret atturs pieņemts. 83. grozījums par, pret atturas noraidīts. B kompromiss par, pret atturas pieņemts. 85. grozījums par, pret atturas noraidīts. 88. par, pret atturas noraidīts. 87. par, pret, atturas, noraidīts 88. par, pret, atturas, noraidīts 89. par, pret, atturas, noraidīts 20. par. At 89. 89. labi, pārbaudīsim elektroniski, sākam balsot. À, jūs bijat par, à, es atvainojos, es biju domājis, ka jūs bijat pret. Nu labi, beidzam balsot. Pieņemts, labi, 20 par, 20. par, pret, atturas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 norādīts 94. par, pret, atturas, norādīts 95. par, pret, atturas, norādīts 96. par, pret, atturas, norādīts 97. par, pret, atturas, norādīts 98. par, pret, atturas, pieņems 99. par, pret, atturas, norādīts 100. par, pret, atturas, pieņems 101. par, pret, atturas, noraidīts 102. par, pret, atturas, pieņems 103. par, pret, atturas, pieņems 104. par, pret, pārbaudīsim 104. sākam balsot elektronis. Vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts. 105. par,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 pret atturas norādīts 112. par pret atturas norādīts 113. par pret atturas norādīts 27. par pret atturas norādīts 28. par pret atturas norādīts 29. par pret atturas norādīts 30. 29. par Pārbaudīsim 29. sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. 30. par, pret, atturs, pieņemts. 1. par. Jā, tas jau ir iekļauts, labi. Kam pārtipaši rakstīts, tad atbilst. 31. par, pret, atturas, noraidīts. 32. par pret atturas norādīts, 33. par pret atturas norādīts, 34. par pret atturas pieņemts, 2. par pret atturas pieņemts, C kompromiss par pret atturas pieņemts, 3. grozījums par pret atturas norādīts. This is Okay, so have... Ak, tā saka priekšstādātais, tad man tur nav gluži pareizs balsošanas saraksts. Paņemšu jūsējos, jo man nav laba kopija. 37. par, pret, atturas. Norādīts 38. par, pret, atturas. Norādīts 4. par, pret, atturas. Pieņems 39. par, pret, atturas. Norādīts 40. par, pret, atturas. Norādīts 41. par, pret, atturas pret atturas. Norādīts 42. par pret atturas. Pieņemts 43. par pret atturas. Norādīts 44. par pret atturas. Norādīts 45. par pret atturas. Norādīts 46. par pret atturas. Pieņemts 47. par pret atturas. Norādīts 5. Mm, atkrīt 48. par pret atturas norādīts, 49. par, pret, atturas, norādīts, D, kompromiss par, pret, atturas, pieņemts, 55. par, pret, atturas, norādīts, 56. par, pret, atturas, norādīts, 57. par, pret, atturas, norādīts, 58. par, pret, atturas, norādīts, pieņemts, 59. par, pret, atturas, norādīts, 60. par, pret, atturas, noraidīts 61. par pret atturs pieņemts 62. trešais par pret atturs noraidīts 64. par pret atturs noraidīts 8. par pret atturs pieņemts 65. par pret atturs noraidīts 68. par pret Pārbaudīsim 68. sākam balsot elektroniski. Vote is closed. Beidzam balsot. Pieņemts. 26 par, 21 pret. 9 par, pret, atturas, pieņemts. 67 par, pret, atturas, pieņemts. 68 par, pret, atturas, pieņemts. 69 par, pret, atturas, pieņemts. 10 par, pret, atturas, pieņemts. 11 par, pret, atturas, pieņemts. 17 par, pret, atturas atturas noraidīts. DA kompromiss par, pret atturas pieņemts. 13. par, pret atturas. Pārbaudīsim 13. grozījumu, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss. Nē, 71. grozījums, kas par pret atturas noraidīts. DB kompromiss par pret atturas pieņemts, 72. par pret atturas norādīts, 73. par pret atturas norādīts, 74. par pret atturas pieņemts, 75. par pret atturas norādīts, 76. par pret atturas norādīts, 77. par pret atturas norādīts, 15. par pret atturas Pārbaudīsim. 15. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 76. par, pret, atturs. Norādīts 79. par, pret, atturs. Pieņemts. 16. par, pret, atturs. Pieņemts. Balsosim par visu grozīto tekstu. Nominālais balsojums. Sākam balsot. Vote is closed. Beidzam balsot. 41 par, 4 pret, 2 atturējās apsveicam referenti. Un tagad balsosim par Pēteru Simonu. Ziņojuma pirmais grozījums par pret atturas pieņemts, otrais grozījums par pret atturas pieņemts, trešais par pret atturas pieņemts. Ceturtais par pret atturas noraidīts. Sākotnējais teksts par pret atturas pieņemts. Trešais punkts par pret, piektais grozījums par pret atturas. Pārbaudīsim elektroniski, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Sestais grozījums par, pret, atturas pieņemts. Septītais par, pret. Pārbaudīsim elektroniski par septīto grozījumu. Man šķiet, ka pieņemts, bet pārbaudīsim. Beidzam balsot. Pieņemts ar 26. Par. Astotais par, pret, atturas, pieņemts. Devītais grozījums par, pret atturas pieņemts. Desmitais grozījums par pret atturas pieņemts. Vienpadsmitais grozījums par pret. Pārbaudīsim. Sākam balsot. Beidzam balsot. 34 pār pieņemts. Mm, balsojam ar par tekstu ar grozījumiem. Personālais balsojums balsojam. Beidzam balsot. 48 pār, neviens nav atturējies, neviens nav pret. Apsveicam referentu. Un tagad balsosim par uh, ma mazokli ektaloniem balsosim ceturtdienu. Mēs līdz ar to esam pabeiguši balsojums kopējais ekon budžeta komitejas uh, viska komiteju un plus vēl runāsim par mazoglekļu etaloniem ceturtdien. Paldies!